all language. We have interpretation for all, all language. All. Yes, yes. Yes, yes. Bună ziua tuturor! Welcome everybody! L labdien! Laipni lūgti! lūdzu piesprādzējieties un nesmēķējiet. Tas bija joks, saka priekšsēdz. Godājumi mās dāmas, cienītie kungi, man ir liels gods būt šeit. Es esmu Mirča Deakunu, Rumānis, kultūras un izglītības komitejas vicepriekšsēdz Eiropas parlamentā. Man ir tas gods šo starp parlamenta sēdi par Eiropas kultūras mantojumu atklāt. Un sveicu visus Nacionālo parlamentu pārstāvis savā vārdā, kā arī kolēģi vārdā manā komitejā, tātad Kultūras un izglītības komitejā, kas šodien nevar būt klāt, ko es ļoti novēroju, nožēloju. Tātad paldies jums visiem par klātbūtni. Šo pasākumu organizē Eiropas parlaments, lai atzīmētu Eiropas kultūras mantojuma gadu, 2018. gadu. Mūsu šīs dienas tikšanās mērķis ir apspriest dažādas jautājumas, kas saistītas ar kultūras mantojumu, kā arī kas paliks pēc šī gada, kā tāds uh, juridiskais mantojums, un mēs gribam runāt par labām praksēm, kas pastāv dalībvalstīs, un arī kopīgi domāt par to, kāda varētu būt ilgtermiņa stratēģija kultūras mantā, mantojuma saglabāšanā. Tātad 2018. gads ir Eiropas kultūras mantojuma gads, un pēdējo starp parlamenta tikšanās laikā mēs vienojāmies, ka šajai, šai sanāksmē būs divas daļas un trīs paneļa diskusijas, kas notiek vienlaicīgi kultūra, tūra identitāte, uzturēšana, saglabāšana, atjaunošana, kultūras mantojuma un kultūras mantojums un izglītība būs trešais panels. Rīt būs eh, plenārsēde, kurā piedalīsies visi dalībnieki, tajā būs iespēja eh, runāt par šīs dienas darba secinājumiem. Mūsu darbs ir atvērts, tas nozīmē, ka visi ir sirsnīgi aicināti pieteikties pie vārda, un rīt būs tikai nacionālie deputāti, kā arī daži Eiropas parlamenta deputātiem dot iespēju uzstāties un tikai nedaudz viesu. Tādēļ eh, aicinu jūs šodien runāt, jo šodien tāda iespēja būs. Mums ir deputāti un senatori no El Nacionālā parlamenta, ir arī kolēģi no Eiropas parlamenta, eksperti no Eiropas komisijas un UNESCO, Eiropas eh, kultūras mantojuma gada nacionāla koordinatora, pilsoniskās sabiedrības pārstāvi, kā arī um, tāda organizācija pārstāvi, kas iestājas par kultūras mantojuma saglabāšanu. Ar daudziem esam jau tikušies individuāli, eh, un es priecājos par visu jūsu klātbūtni šeit. Godāmie viesi, eh, kādā citā pasākumā pirms dažām dienām eh, kāds eksperts teica, ka jābūt Eiropas direktīvai kultūras mantojumam, tad viss būtu daudz vienkāršāk. Protams, protams, bet kā jūs zinat, tas nav iespējams, jo kultūra un kultūras mantojums ir dalību valstu ziņā, nevis Eiropas Savienības ziņā. Šie jautājumi ir sensitīvi, tie ir cieši saistīti ar nacionālo identitāti. Tātad pirms mēs atklājam diskusijas, mums jārēķinas ar to, ka šis jautājums paliek Eiropas, eh, paliek dalībvalstu kompetencē. Eh, un tomēr Eiropas kultūras mantojuma gads ir nozīmīgs, jo daudz eksperti sanākuši kopā, lai apspriestu jautājumus, kam ir nozīme – Eiropas kultūras mantojuma sakarā. Mēs dzirdēsim Eiropas komisijas prezentāciju par desmit tēmām. Es biju Eiropas parlamentā referents par šīm iniciatīvām, un man jāsaka, ka visi e, iesaistītie ir ļoti rūpīgi strādājuši pie šīm desmit tēmām. Kādēļ to saku? E, Kā jūs zināt, kolēģi, Eiropas Savienība var tikai izteikt mantojumu, uh, ieteikums kultu, manto, kultūras jomā, un tādēļ mēs esam ļoti atkarīgi no uh, veiksmīgas sadarbības ar jums, Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, kas nesīs mūsu vēsti tālāk pie sevi mājās. Eh, šeit ir arī Giovanni Mendola šodien, mūsu Eiropas parlamenta komitejas juridiskais konsultants. Viņš mums varēs eh, arī no juridiskā viedokļa sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem. Es tagad ierosinu atklāt debates. Eiropas komisija mums stādīs priekšā Eiropas kultūras mantojuma gada dažādas iniciatīvas. Uh, arī to, ko mēs šodien apspriedīsim. Tad mēs uzklausīsim Ermīnijas Šķakitāno eh, prezentāciju, kas ir, eh, kas ir eh, izglītības jauniešu sports un kultūras, sporta un kultūras ģenerāla direktorāta darbiniece. Uh, Mēs runāsim arī par citiem jautājumiem, kas saistīti ar Eiropas kultūras mantojumu, tajā skaitā vidas aizsardzību un eh, mūsu vēlmi, eh, ka eh, turisms būtu ilgspējīgs. Es ceru, ka mums būs spraigas debates, kurās daudzi piedalīsies un arī varēs pastāstīt par labu praksi savās valstīs. Uh, Dienas nobeigumā es gribu izdarīt kopsavilkumu secinājumus, kurus es tad arī stādīšu priekšā rīt plēnumā, pulksten deviņos no rīta. Vēl daži organizatoriski paziņojumi. Vēlākais 18.20 mums ir jādodas prom no šīs zāles uz kokteili, eh, uz pieņemšanu eh, Eiropas parlamenta deputātu um, um, salonā. Mums ir 23 valodās tulkojums, un šī debata tiks translēta tiešsaitē internetā. Un tagad došu vārds Šķakitāno kundzei no Eiropas komisijas, kas mums stādīs priekšā šīs desmit iniciatīvas lūdzu. Paldies, priekšsēžkungs. Esmu ļoti pagodināta uzstāties šai pasākumā. Jūs uzrunāt lai pastāstītu par šo lielisko pieredzi, proti Eiropas kultūras mantojuma gads un tā vadība. Atgādinu, ka tas ir vienīgais Junkera komisijas Eiropas gads. Eiropa ir labi pazīstama ar savu kultūras mantojumu. Vēlāk mēs runāsim arī par eh, lielo eh, skaitu vēstures mantojumu vietu, kas ir Eiropā. Mēs arī uh, atbildām uh, par uh, tātad komisijā uh, par šī kultūras mantojuma saglabāšanas centienu, tādu kā nelielu koordinēšanu, bet kultūras mantojuma saglabāšana nav nekad pasīva. Lai kultūras mantojumu nodotu nākamajām paudzēm, mums ir jā, eh, jārīkojas aktīvi. Kultūras mantojumu nedrīkst uztvert kā pašsaprotamu. Īpaši mūsdienās kultūras mantojumam piemīt tādas mācības, kas arī mūsdienu Eiropai ļoti e, svarīgas un arī nākotnes Eiropai tādas izrādīsies, jo kultūras mantojums ietver sevī e, mācības, kuras esam guvuši no saviem pagātnes sasniegumiem, bet arī kļūdām un e, cīņām, konfliktiem, kas ir notikuši arī Eiropā. Tā no nu tās ir ļoti svarīgas mācības, un tieši tādēļ Eiropas kultūras mantojuma juridiskais pamats uh, ir tāds, kurā Eiropas parlaments un padome vēlējās iestrādāt arī šo kultūras mantojuma īpašību, ka tā spēja pievērst mūsu uzmanību vēstures dažādām aspektiem un mūsu piederības sajūtai Eiropā. Tieši tādēļ ir jāsaprot, ka Eiropas kultūras mantojums ir mūsu kopīgā bagātība. Kultūras mantojums uzliek mums pienākumu arī pārdomāt, kā varam šo mantojumu labāk saglabāt un nodot nākamām paudzēm. Mēs visi zinām, ka pašreizējā situācijā kultūras mantojuma joma un tā pārvaldīšanas joma saskars ar daudziem jauniem izaicinājumiem - globalizācija, digitalizācija, zināšanu nodošana no paudzes paudzei. Tas viss nav nebūtu viegli. Un tieši tādēļ e, tika nolemts Eiropas līmenī rīkoties, lai nozara atbalstītu, palīdzētu tai labāk tikt ar izaicinājumiem galā. Ir jāatzīmē arī, ka pilsoņi ir aicinājuši mums, mūs visos līmeņos rīkoties. Ja paraugamies uz eiro barometra aptaujas datiem, kurus komisija ir publicējusi 2017. gada beigās, tad redzam pārsteidzošus faktus. Pirmkārt, mantojums Eiropiešiem šķiet ļoti svarīgs. 84% intervēto aptaujā to atzina, ka kultūras mantojums ir svarīgs viņiem un viņu sabiedrībām. 80% eh, uzskata, ka Eiropas Savienībai kopumā ir svarīgs kultūras mantojums. 82% ir pārliecināti, ka kultūras mantojums ir svarīgs tādēļ, ka tas rada darba vietas. 82% lepojas ar savu kultūras mantojumu. Un kas ir vēl svarīgāk? 70% lepojas ar kultūras mantojumu, kas ir ne tieši viņu kultūras mantojums, bet eh, arī, eh, teiksim, citās Eiropas Savienības valstīs. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs raugāmies uz savu piedarības sajūtu Eiropai. Tieši tādēļ. Eiropas kultūras mantojuma gada moto ir mūsu kultūras mantojums, kur pagātne satiek nākotni. Mēs visi esam pārliecināti, ka kultūras mantojums ir ne tikai pagātnes resurss, bet arī mūsu nākotnes resurss. Mēs esam izstrādājuši kampaņu, rīkus, kā um, apkārtraksts, uh, mājaslapa. Aicinu jūs ar tiem iepazīties. Šodienas paneļa diskusijā mēs dziļāk paraudzīsimies uz dažām iniciatīvām, uh, kuras ir vērstas uz to, kā mēs vēlamies labāk atbalstīt šo sektoru, lai tas veiksmīgāk varētu mūsu kultūras mantojumu uh, saglabāt un uzturēt. Tagad par sasniegto tik tālu. Ir organizēts virkne pasākumu, lai pievērstu uzmanību kultūras, kultūras mantojuma nozīmē Eiropā. tajos ir piedalījušies daudz cilvēku. Tātad mēs esam uh, visā Eiropā uh, redzējuši, ka ir organizēti 11, vairāk nekā 11 tūkstoši pasākumu. 6. 7. decembrī būs noslēdzošais pasākums, tas notiks Vīnē, tur arī tiks izdarīts kopsavilkums, un tur arī būs uh, labāk, vēl pilnīgāk skaitļi, jo šie skaitļi vēl nav galējie. Līdz šim ir sasniegti 6,2 miljoni cilvēki. Daudz projektu, eh, kas ir atbalstīti un finansēti Eiropas un nacionālā līmenī, ir arī ar Eiropas kultūras mantojuma gada logotipu greznoti. Vairāk nekā 900 ES līmenī un vairāk nekā 7900 nacionālajā līmenī. Mums bija arī 90, 29 projekti, eh, kurus eh, eh, finansēja no Radošās Eiropas projekta budžeta. Uh, ar e, īpašu finansējumu, kas tika Eiropas kultūras mantojuma gadam piešķirts. Šie 29 projekti bija konkrēti vērsti uz piedrības sajūta stiprināšanu, Eiropas e, dimensiju, kultūras mantojuma, eiropeisko dimensiju. Un mm, piedarības sajūtas Eiropai nozīmību, bet mums bija arī citi finansējuma avoti Eiropas gadam, piemēram, no apvāršņa 2020 programmas. Lūk, daži dati. Eh, mani kolēģi sniegs jums vēl uh, plašāku informāciju. Un bija arī finansējums pieejams Erasmus Plus ietveros, kā arī programmas Europe for Citizens, e struktūra fondu un kohēzijas fondu ietveros un citi. Tātad Eiropas kultūras mantojuma gads ir bijis ļoti aktīvs. Eiropas kultūras mantojuma gads tomēr nav tikai viena gada e, pasākumu kopums. Mēs visi ļoti vēlamies mainīt veidu, kā mēs uh, uzturam un glabājam savu kultūras mantojumu, kā mēs uh, stājamies pretīm izaicinājumiem. Tieši tādēļ Eiropas kultūras mantojuma gadā ir pievērsta īpaša uzmanība e, tam, kāds būs nākotnes mantojums, mūsu šīs dienas darba nākotnes mantojums. Pat labam tas varbūt ir mazāk redzams, bet nākotnē tas būs ļoti svarīgs. Kas ir šī mantojuma pamats. Tas balstās svarīgajā debatē, kas notika un iesākās ap 2014. gadu Eiropas līmenī, iesaistot visas Eiropas institūcijas Eiropas Savienības padomi, Eiropas komisiju, parlamentu, Eiropas parlamentu, visas iesaistītos tās puses un arī pārstāvjus no dalību valstīm, nacionālās administrācijas pārstāvis. Šīs debatas ir uh, likušas mums paraudzīties uz kultūras mantojumu no pavisam citas puses. Esam vienojušies par to, ka kultūras mantojums jāskata analītiski raugoties uz tveramo, netveramo un digitālo dimensiju, kas piemīt kultūras mantojumam integrētā veidā. Es personīgi esmu no Itālijas kultūras mantojuma uh, ministrijas, esmu profesionāli šajā jomā, un šis šo uzskatu par ļoti lielu sasniegumu, kas palīdzēs mums veiksmīgāk sastrādāties. Vēl viens svarīgs atklājums vai sasniegums, ko esam guvuši pateicoties diskusijām, kas notika, ir tāds, ka kultūras mantojums tiek uztverts kā resurss, nevis kā sloks. Tas e, e pievērš mūsu uzmanību ilgspējībai, videi, tautsemniecībai, sabiedrībai kopumā. Un, protams, arī e, tas ir svarīgs kultūras daudzveidībai. Lai gūtu visām šīm dimensijām labumus, mēs nevaram tikai reģistrēt e, e, to, ka tas tā ir. Mums ir jārīkojas, jābūt proaktīviem. Vēl vairāk mums jāstrādā sadarbīgāk, integrētāk, ņemot vērā visas politikas jomas, kurās kultūras mantojums ir svarīgs komponents. Minēšu dažus piemērus. Eiropas līmenī kultūras mantojums ir ir daudzu politiku sastāvdaļu, piemēram, vidas politikā, pētniecības jomā, turisma politikā, izglītības jomā, protams. Un jūs zināt, ka eh, lielu atbalstu arī saņem šī joma pateicoties struktūru fondiem, kas veicina, kas ir domāti uh, teritorijas un, un uh, lokālās attīstības veicināšanai. Ja šie resursi uh, netiek izmantoti integrētā veidā, tad uh, mēs riskējam ar to, ka viens no otra nespēsim vairs mācīties. Tas būtu bīstami. Tieši tādēļ Eh, kā arī liecina eh, viens pētījums, kuru kultūras programma atbalstīja. Eh, šis pētījums ir ar nosaukumu Kultūras mantojums nāk no Eiropas, Cultural Heritage comes from Europe. Pētī vadīja Eiropa Nostra, tur bija vairāk nekā 200 ietekmes izvērtējumu no kultūras mantojuma viedokļa. Izskanēja aicinājums integrētāk un uh, vispārīgāk pieiet kultūras mantojuma jautājumam. Ko tas nozīmē Eiropas līmenī? Tas nozīmē, ka mums ir šī uh, vien uh, salā, salāgošanas koncepcija. Un tas bija arī uzsvērts uh, runājot par kultūras mantojuma gadjuridisko pamatu. Tātad šī salāgošanas nepieciešamība. Eiropas komisija tika aicināta starp nozarēm eh, veiksmīgāk koordinēt šo darbu un raudzīties, kādas sinerģijas var pastāvēt Eiropas politikas starpā, lai veicinātu kultūras mantojumu. Tas nav vienkārši pasākums, kā varat stādīties priekšā. Lai tas darbotos, esam izveidojuši ļoti sarežģītu pārvaldes uh, struktūru, Tas arī ir ietverts Eiropas kultūras mantojuma gada juridiskajā padāmā. Pat laban e, tas ir unikāls pārvaldības modelis. Eiropas kultūras mantojumu pārvalda dalību valstu līmenī nacionālie koordinatori, kas ir iecelti nacionālā līmenī, jo, protams, kā zinat, visus, kas ir kultūras jomā, uz to attiecas subsidiaritātes princips. Tātad tas ir principā dalībvalstu kompetencē. Taču pastāv iespēja koordinēt aktivitātes Eiropas līmenī, it īpaši starp nacionāliem koordinatoriem veikt uh, viedokļu un informācijas apmaiņu par labām praksēm. Mums ir arī astoņas asociētās valstis. Uh, Tātad neesam uh, aprobežojušies ar Eiropas Savienību vien, bet mums ir arī deviņas neēs valsts, kas Eiropas kultūras mantojumā piedalās. Eiropas parlaments pilnībā piedalās t, caur Nacionālo koordinātoru komiteju kā novērotājs. Eiropas parlaments arī piedalās sanāksmēs, Ničie Diakonu piedalās šajā komitejā, tajās tās sanāksmēs, un ir komiteja tātad, kas uh, pulcē visas galvenās spēlētājas kultūras mantojuma jomā, galvenās platformas, galvenie tīkli, tie visi te ir pārstāvēti. Un, protams, starptautiskas organizācijas kā UNESCO, Eiropas padome, uh, ICO un tā tālāk. Protams, lielie svarīga spēlētāji, kā Eiropa Nostra arī piedalās, un e, tie ir viens no mūsu stiprākiem, spēcīgākiem virzītāju spēkiem šajā e, iesaistīto pušu komitejā, stakeholders committee. E, Eiropas komisija arī ir pārstāvēta eh, ar uh, reģionu komiteju, sociālo-ekonomisko jautājumu komiteju un Eiropas padome arī ir iesaistītas vienmēr šajā darbā. Pārvaldības modeļa centrā ir um, izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, es esmu tā darbiniece, mēs esam šīs sar, eh, saržģītās mašinērijas sekretariāts. Mēs atbildām par e, jauniešiem, izglītību un sportu, kas arī ir mūsu ģenerāla direktorāta atbildības jomā, bet, kā jūs redzat, ir vairāki ģenerāli direktorāti, kas ar mums sadarbojas. 19 dienesti kopumā e, dod pienesumu Eiropas mantu, kultūras mantojumu darbam. Līdz šim saņemtā uh, atgriezeniskā saite ir tāda, ka Eiropas kultūras mantojuma gads ir viens no Eiropas savienības vien, līdz šim lielākiem panākumiem. Tādēļ, ka mēs ļoti entuziastiski strādājam. Uh, Runājot par mūsu kopējo plānu un mūsu mērķiem, kurus eh, vēlamies sasniegt līdz gada beigām, esam identificējuši desmit Eiropas iniciatīvas, tā tās tiek dēvētas. Es e, tagad jums detalizētu informāciju par tām nesniegšu, bet es koncentrēšos uz tām desmit iniciatīvām, kas ir vairāk saistītas ar šīs paneļa diskusijas e, nosaukumu. Man patīk arī dažādo ģenerālu direktorātu akronīmi, kas ir te blakus attiecīgai iniciatīvai. Tas ir tāds drusku Briseles žargons, tādēļ ar to jums palīdzēšu. Tātad. E, četri pīlāri, e, ku, e, ap kuriem veidojas šīs desmit Eiropas iniciatīvas iesaistīšanās, ilgspējības, aizsardzības un novatorismu vai inovāciju pīlāri. Uh, iesaistī, iesaistas pilārs. Tas nozīmē, mēs vēlamies jauniešus iesaistīt, tīpaši, kas būs Eiropas kultūras mantojuma mantinieki. Tātad daudz mūsu centieni ir vērsti uz izglītības sistēmu. Mēs izmantojam, piemēram, twinning programmas, iespējas, solidaritātes korpusa piedāvātās iespējas. Tieši tādēļ mums ir cieša sadarbība Eh, saistībā ar šo pīlāru, un tajā darbā piedarās, piedalās daudz Eiropas komisijas ģenerāla direktorāta. Ilgspējas pīlārs. Tas ir vairāk raugoties uz līdz šim eh, padarīto, kā mēs varam gādīties, lai eh, ilgspējīgas attīstības četras pīlāras ietekmētu Iltors mantojums. Mēs sadarbojamies ar DG Grow, DG Environment, e, tātad vidas ģenerāla direktorāta mūsu kolēģis mums vēlāk paskaidros precīzāk kā. Pētniecības ģenerāla direktorāts arī par to dzirdēsim plašāk no mūsu kolēģi un tā joprojām. Tad mums ir vēl aizsardzības un inovāciju pīlāri. Par šiem pīlāriem e, sniegšu jums tūlīt e, papildu informāciju. Pirmkārt, ļoti ātri tātad ilgspējas pīlārs Šeit es gribētu jūs informēt par vienu no svarīgākām iniciatīvām, kurā pašreiz esam iesaistīti. Proti mēs e, vēlamies veicināt ilgspējīgu turismu. Kā jūs varat iedomāties, kultūra, e, turisms ir svarīgs stimuls e, attīstībai, bet e, to jāvada ilgspējīgi, jo arī kultūra var radīt draudus kultūras, e, eh, turismas var radīt draudus kultūras mantojumam. Un ir dalību valstu grupa, eh, ekspertu grupa no dalību valstīm, kuri diskusē te un apmainās ar labas prakses piemēriem un uh, e, uh, e, izstrādā rekomendētācijas ilgspējīgam kultūras turismam, kas būs pieejams līdz gadu beigām. Pirmo reizi šīs rekomendācijas izskanēs Vīnes konferencē 7. decembrī. Pafosā 25. un 26. oktobrī notika prezentācija, kurā jau tika daži ieskati sniegti secinājumos. Aizsardzības pīlārs. Ļoti svarīgs pīlārs šeit. Versīšu drusku vairāk uzmanības iniciatīvai, ko sauc eh, eh, mantojuma novērtēšana, kvalitātes standārtu izstrāde. Tiesa, mēs ilgu laiku nesam runājuši vai vienojušies par pamatprincipiem un nesam arī šos pamatprincipus spējuši vēl lāgi īstenot vai dinamiski aplūkot. Šeit, lūk, ir šie četri punkti, ko mēs saprotam ar kvalitāti kultūras mantojuma saglabāšanā, ko nozīmē autentis, autentiskums Eiropā mūsdienās. Uh, Kvalitāte ir svarīga, ir svarīgi eh, konkretizēt, kādi ir kvalitātes principi, kas būtu sasniedzami, ja ES finansējums tiek izmantots kultūras mantojuma labā. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo eh, mēs vēršam uzmanību uz kultūras mantojumu eh, teiksim, finansējumu izmantošanu, kultūras mantojuma saglabāšanai, bet pastāv risks, ka eh, ja šis finansējums sākotnēji paredzēts citiem mērķiem, tad eh, nebūs pietiekoša uzmanība pievērsta kultūras mantojuma aspektiem. Un tieši tādēļ Eiropas parlaments, to es uzsvēru tādēļ, ka Diakono kungs bija 2015. gada Eiropas parlamenta rezolūcijas autors šajomā, tātad Eiropas parlaments ir ļoti uzsvērs uh, to, cik svarīgi ir debatēt, ko mēs uzskatām par kvalitāti, ko mēs saprotam ar kvalitāti Eiropas līmenī. Eiropas komisija uh, tiek aicināti iekļaut uh, nāk, um, pārvaldības modelī uh, uh, vadlīnijas un uh, Arī Latvijas es padoms prezidentūra 2015. gadā organizēja konferences, kas veltīta šim jautājumam, kurā tika arī runāts par labākām sinerģijām un kā labāk glabāt, saglabāt kultūras mantojumu. Nevienmēr e, visi dialogi šajā jomā ir ļoti harmoniski. tad esam vēsuši uzmanību e, debašu kultūras, pētniecības un labas prakses piemēru e, izplatīšanai, e, kā arī inovatīvu metožu izmantošanai šiem mērķiem. 2018. gada ES padomas secinājumos savukārt komisija tiek aicināta ņemt vērā, eh, plānojot kultūras mantojumu pārvaldīšanā, eh, nepieciešamību eh, tātad izstrādāt kvalitātes vadlīnijas un ņemt vērā uh, kā atsevišķi pasākumi atsaucas uz Eiropas kultūras mantojumu, eh, eh, tā uzturēšanu, saglabāšanu, atjaunāšanu eh, visos savos politikas plānojumos. Komisija ir sākusi tātad darbu pie šī jautājuma, ir izstrā, izveidojusi darba grupus, ekspertu darba grupas, kurās piedalās Eh, kuras, eh, kuras atvainojas, darbojas eh, atklāti un caurspīdīgi. Esam uzsākuši savu darbu kā ekspertu grupu, jo šo darbu īstenībā var veikt tikai eksperti, taču grupas mērķis ir nonākt pie rezultāta, kas būs iekļaujošs un pieejams un saprotams arī nespecialistiem. It īpaši jau tādēļ, ka tā ka mēs e, vēlamies e, plašāku līdzdalību šajos jautājumos. E, tagad arī ekspertus vēlamies iesaistīt daudzus, nevis dažus. Lūk, laika grafiks. Ekspertu starpā jau notikušas vairākas sanāksmes. Esam izstrādājuši pirmo dokumenta projektu, kas tiks apspriests 20 2. 23. novembrī Venēcijā ļoti drīz pēc e, šīs diskusijas komisija ir iecerējusi e, atvērt publisko konsultāciju par šo jautājumu, kas ir arī svarīgi un tas liecina par to, kā mēs strādājam, sadarbojamies starp ģenerāla direktorātiem, ka apvārsnes 2020 šī programma 2019. gadā atbalstīs sociālās platformas izveidi, kur darbosies eksperti un iesaistītās puses un varēs turpināt savu viedokļu apmaiņu par šiem tēmām. Tagad, kā ir izveidots šis pirmais dokuments par kvalitātes principiem Eiropas līmenī, diskusiju un debates turpināsies un to atbalstīs ap programma apvārsnes 2020. Lūk, konferences datums un Eh, detalizētāka informācija par um, konkursa pieteikumu, eh, sociālās platformas izveidēji, kas ir jāizveido līdz nākamā gada martam. Tātad eh, vēl viena aizsardzības joma ir uh, apdraudētais mantojums, cīņa pret nelegālo tirdzniecību, kultūras uh, eh, preču tirdzniecību un risku pārvaldību kultūras mantojumu vietās. Šeit jūs redzat, ka mēs vēlamies tātad veiksmīgāk cīnīties pret nelegālo kultūras mantojuma tirdzniecību. Uh, Uh, un mazināt risku kultūras mantojuma vietās. Kas attiecas uh, uz cīņu pret nelegālo tirzniecību, jūs zinat, ka jau pastāv juridiskais ietvars šim darbam, bet pašreizējais juridiskais ietvars mm, Tie ir īpaši pirmie trīs dokumenti, kurus esmu šeit uzskaitījusi. Pašreizējais e, juridiskais ietvers vairāk pievērš uzmanību tam, ka Eiropas kultūras mantojums tiek eksportēts nelegāli ārpusēs. Līdz šim mēs vēr, koncentrējamies galvenokārt uz kultūras mantojuma aizsardzību un to, ka nepieļaujam uh, tā izvazāšanu ārpus Eiropas Savienību, taču postījumi tuvajos austrumos ir parādījuši, ka ir svarīgi arī nepieļaut, ka kultūras mantojums, kas nāk no citām kultūras telpām un reģioniem, tiktu nelegāli tirgota un pārdota Eiropā. Tādēļ komisija ir piedāvājusi jaunu regulu, uh, kultūras mantojuma preču nozīmei, un par to pat labam tiek diskusēts padomē un parlamentā. Cerams, arī 2019. gada 1. ceturksnī šo dokumentu varēs apstiprināt. Kā jau mēs sakam, šis juridiskais ietvars jaunais ir arī jāpapildina ar apmācību un kapacitāšanas celšanu pasākum, celšanas pasākumiem, kādai mēs sadarbojamies ar UNESCO, īpaši attiecībā uz Eiropas eh, mākslas priekšmetu tirgu, eh, lai tajā nenotiktu eh, kultūras mantojuma priekšmetu nelegāla tirgošana Mm, un arī mums ir darbs ar uh, amatpersonām, kas darbojas šajā jomā. Mēs strādājam pie uh, apmācību rokas grāmatas, kas drīz būs pieejama, un mm, tiks piedāvāti arī daži e-mācību eh, moduli, kas varēs būt noderīgi. Mēs vēlamies arī apmainīties ar pienākumiem un pieredzes, uh, informāciju par pie, pie, pierādījumiem, atvainojiet, uh, Un tātad eh, eh, mēs vēlamies ekspertiem un iesaistītām pusēm arī turpmāk apmainīties ar informāciju šajā jomā un gribam arī pētījumu eh, sagatavot par šiem jautājumiem, kā arī par veidiem, kā cīnīties pret kultūras mantojuma nelegāto tirgošanu. Mums jāzina vairāk par šiem noziegumu veidiem, dažādiem apjomiem un tā tālāk. Pat labam zinām pārāk maz, lai efektīvi pret šo noziedzības paveidu cīnītos. Mēs esam arī intensīvi strādājuši plašajā, tādā plašā jomā, kā kopumā riskus mazināt. Tādēļ komisija ir izstrādājusi pētījumu, ka Eh, glabāt kultūras mantojumu eh, no dabiskiem un cilvēku radītām katastrofām un vēlamies arī šo aspektu integrēt eh, nacionālās katastrofu un riska mazināšanas stratēģijās, jo tad, kad notiek kāda katastrofa, tad pārāk bieži uh, sistēma, kas ir saistīta ar tā pārvaldīšanu, nav saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanu. Tādēļ mēs um, esam informāciju centušies apkopot un ņemot vērā jau lielo pētījumu skaitu, kas jau pastāv Eiropas līmenī, viens no svarīgiem secinājumiem, kāda mums ir, ka dažreiz mēs nezinām, kā izmantot šos rīks, kas ir mūsu rokā, rokās un esam arī aplaukojuši, kāda ir situācija dažādās dalībvalstīs, jo mēs esam konstatējuši, ka ir svarīgi zināt, kāda ir situācija katrā dalībvalstī, jo jūs zinat, ka mums ir eh, šī sistēma, kuras, rai pateicoties arī eko ģenerāla direktorā tik labi sadarbojamies, tātad Eiropas civilās aizsardzības sistēma. Un ir ļoti svarīgi zināt, kas jau eksistē dalību valstu līmenī, lai arī izstrādātu labāku sadarbību Eiropas līmenī. Es tagad arī minēšu faktu, ka ir ļoti svarīgs šis darbs, viss, ko uh, DigiGrow ir veicis, izmantojot šo lielisko rīku, proti Kopernikas sistēmu. Bet mans kolēģis par to paskaidros pēc tam labāk vēl, kas tas tieši ir. So, for one, for... Nu, lūk, tā tad, kas attiecas uz labāku kultūras mantojumu pārvaldību, pētījuma secinājumi un mācības ir tādas, ka ir jāuzlabo koordinācija visos līmeņos, Eiropas līmenī, nu, un arī Eiropas valstu un reģionālajos līmeņos. Patiesībā nav pietiekamas atbildības ķēdes eh, harmonizēšanas no politikas veidošanas līdz praktiskai piemērošanai. Kultūras mantojuma tēmas eh, netiek uzskatīts par augstu līmeņu prioritātēm. Tāpat mēs arī uh, guvām ļoti vērtīgu informācijas avotu no eh, pētījumu ģenerāla direktorāta. Un eh, kolēģi nu, ļoti labi to zina, lai atbalstītu kultūras mantojumu, kas ir uz riska pārvaldīšanu. Eh, tātad atstāšu arī slaidus, varbūt pie malas šobrīd, jo tur ir ļoti detalizēta informācija. Vēl viena lieta, ko darām, ir mēs Mm, skatāmies uz prasmēm, kas saistīts ar kultūras mantojumu. Mēs zinām, ka kultūras mantojuma profesionāļi Eiropā e, ir no svarīgām skolām, no izcilības centriem, izcili eksperti. Mm, šie cilvēki ir. Bet, nu, ir e, vairāki draudi, ar kuriem saskaras šie eksperti. Viens no svarīgiem draudiem ir ir tas, ka ir ārkārtīgi grūti nodot zināšanas un kompetences, jo valsts administrācijas nevar nolīgt jaunās paudzes profesionāļus un savukārt eh, pašreizējie eksperti dodas pensijā, viņi nevar savas zināšanas nodot tālāk. Vēl viena svarīga problēma ir, ka kultūras mantojuma eksperti uh, ir bez zināšanām par jaunajiem izaicinājumiem, piemēram, digitālo revolūciju, ar kuru saskaramies, un to, cik svarīgi ir izmantot digitālos instrumentus, piemēram, ehm, organizējot apmeklētāju grupas muzejos, un tāpēc arī tas ir tas, pie kā ir svarīgi strādāt un veikt pārdomas. Mēs Vīnē Ļoti drīz prezentēsim šo pārdomu rezultātus, rekomendācijas, kā tad uh, stāties pretī šiem izaicinājumiem un uzsvērsim vēlreiz to, kā būtu jārīkojas Eiropas un nacionālā līmenī šajā jautājumā. Vēl viena iniciatīva, kas arī ir svarīga, iziešu tai cauri ļoti ātri, tās nosaukums ir mantojums visiem – Jautājums par to, kā strādāt iekļaujošākā veidā, iesaistīt eh, vietējās pārvaldes iestādes, lai labāk saprastu kultūras mantojuma vērtību. Un tāpat mums ir partnerība ar um, Eiropas padomi. Viens uh, no svarīgiem projektiem ir Faraway. Un tā tad uh, Faro konvencijas parakstīšanu un uh, ratifikāciju. Tas saistās dalību valstīs. Uh, Desmitā iniciatīva zinātne mantojumam. Te mans kolēģis varēs papildināt pēc brīža, tik vēlējos uzsvērt eh, to, ka mm, pēdējā nedēļā bija Eiropas inovātoru mm, pasākums pagājušā nedēļā. Uh, Tas bija vērsts uz dažādu iesaistīto pušu sinerģiju rašanu. Mēs mm, sapulcinājām ne tikai pētniekus, bet arī profesionāļus, uzņēmumu vides pārstāvjus, fondu pārstāvjus, lai paraudzītos, kā izmantot mm, svarīgo pētījumu, kas tiek veikti Eiropas līmenī, rezultātus un kā tad konkrēti uh, tos piemērot dalību valstīs un Eiropas līmenī. Tagad noslēgšu savu uzstāšanos ar eh, nākotnes perspektīvām. Eiropas kultūras darba programma, kas nesen tika pieņemta, ehm, komisijas priekšlikums tas bija, tur ir paziņots, ka komisija nāks klajā ar kultūras mantojuma rīcības plānu šobrīd mācāmies no visām šīm pieredzēm. Un tagad eh, domājam par šo rīcības plānu nākotnē. Jūs esam pārliecināti par to, ka eh, tas, ko pašreiz darām, ir svarīgi ne tikai Eiropas līmenī, bet eh, tas ir svarīgi arī dalību valstu līmenī. Protams, svarīga rīcības plāna komponente būs eh, iespēja turpināt eh, atbalstīt integrētu horizontālu pieeju kultūras mantojuma jomā un turpināt ar šo mm, komplekso pārvaldību. Tas nozīmē iesaisti arī dalību valstu līmenī un ar nepacietību to gaidām. Pirmais solis eh, no mūsu puses bija iekļaut jauno no Eh, jaunajā paziņojumā Creative Europe 2019 atsaucis uz Eiropas dimensiju mm, šajā kultūras mantojumā tā, lai palielinātu informa, informēšanas līmeni mm, par mantojumu kā kopīgu kultūras vērtību. Eh, tā arī likšu punktu, visa informācija ir pieejama mūsu mājaslapām. Înainte de um, prezent. Liels paldies! Pirms mēs pāriesim tālāk pie citiem runātājiem, kuri ir no Eiropas komisijas ģenerāldirektorātiem, es vēlētos no savas puses paust kādu komentāru. Droši vien jūs esat jau pamatnījuši, ka Čekitāno kundze daudz runāja par to, ka Eiropas parlaments eh, mūs, mums ir um, mums palīdzēs šajā darbā. Eiropas kultūra gada ietvaros. Un es gribētu mazliet sniegt paskaidrojumu no savas puses. Parlamentu, parlamentam nekad nevajadzētu rīkoties kā tādai izpildvarai. Tā kā parlaments ir daļa no šī projekta, tas nu, mums tas nozīmē, ka tā ir tāda kā sapratnes un devīguma zīme no komisijas puses un arī tā laika prezidentūras puses, kas bija Maltas prezidentūra. Kultūras mantojums nozīmē vērtību kolekciju no dažādām valstīm, un Jūs minējāt, ka 6. un 7. decembrī Vīnē notiek noslēdzošais pasākums. Tas ir atkal saprotams kā simbols, jo šī pilsēta, šī pasaules daļa ir eh, ļoti svarīga pasaules kultūras mantojumā. Tas ir tilts starp rietumiem un austrumiem. Tam ir simboliska vērtība, tāpēc man tas iepriekš īpaši iepriecina. Tagad es pāriešu pie Mārtiņa kunga no pētniecības eh, ģenerāla direktorā, tālāk Grasto kundze un viņas kolēģi no, tās, no tā paša ģenerāla direktorāta, lai paustu savu komentāru. Yes, thank you very much. Jā, liels paldies. Eh, paldies, eh, Diakono kungs, par to, ka uzaicinājāt mani šeit piedalīties, godātie parlamenta locekļi kolēģi, vienmēr liels gods uzstāties šeit. Ikreiz, kad man ir tāda iespēja, esmu par to ļoti pateicīgs. Patiesībā sasaistīšu savu stāstījumu ar to, ko nu pat dzirdējām septīto mm, iniciatīvu par aizsardzību un riskiem. Kopernikus. Varbūt prezentācija jums liksies savāda, jo uh, redzēsit arī sasaistes mm, un tajā pašā laikā arī tālos punktus. Mēs te runājam par telpu, eh, par to, ko eh, un kosmosu, ko tas var dot kultūras mantojumam, arī par tagadni un pagātni, un ko daram šajā jomā. Nedaudz par kontekstu zināsit, varbūt, ka Eiropas komisija Eiropas Savienības vārdām ir ar eh, kosmos programmām, Galileo, tas ir eh, Eiropas eh, GPS programma, vēl viena cita programma ir Kopernikus, tur ir es novērošanas programma, tātad satelīti riņķo ap Zemi, novēro mūsu planētu. Abos gadījumos Eiropas komisija Eiropas Savienības vārdā mm, pārvalda šos satelītus. Mm, tas ir unikāls uh, trumpis, kas mums ir, un mēs esam spējuši Eiropa kopumā to paveikt, jo tās ir infrastruktūras, kas iespējams. Uh, ir tādas, kuras viena pati, kāda Eiropas valsts nemaz būtu nevar, nevarējis izveidot. Kopernikus ir es uh, zemes novērošanas programma. Pasaulē līdzīgas programmas nav nec Amerikā, nec Ķīnā, nec. Uh, Japānām. 20 gadi jau kā šī programma darbojas Lago Maggiorno, Itālijā, pie šī ezera. Meklējami programmas aizsākumi. Mm, pastāstīšu par to, kā 20 gadu gaitā situācija ir turpinājusi progresēt, parādīšu, kur tad tieši sākās šī iniciatīva. Un tā ir Lago Maggiore um, attēls, ko izveidoja Landsat, Amerikas uh, satelīts. Te mēs redzam tieši to pašu vietu. Bet attēlu šoreiz uzņēmis ir Sentinel-2 Eiropas satelīts. Uzreiz manīsit lielo izšķirtspējas atšķirību. Un uh, šī lielā izšķirtspēja uh, sniedz lielu papildu potenciālu tajā, ko mēs varētu darīt. Es e, daudz laika varētu pavadīt aprakstot Kopernikus, bet domāju, ka attēli runā paši par sevi. Redzējāt, ka mums tā tad ir satelīti, mm, tas ir arī slaida centrālais attēls, un pateicoties e, e, attēliem, ko iegūst satelīti, iespējams iegūt informāciju dažādās vietās, mēs varam uh, novērot jūras vidi, sauszemi, atmosfēru, eh, tās eh, gaisa kvalitāti, arī kādus ārkārtas eh, notikumus, arī civilās aizsardzības jomā, drošību varam uzraudzīt, jūras drošību, kādu nelegālo kontrabandu, un arī klimata pārmaiņas varam novērot, kā ledus maz pamazām kūst polārajās zonās. Bet kāda tad ir sasaiste starp manis stāstīto un kultūras mantojumu? Pieminot kultūras mantojumu, un te ir viens no mūsu semināru slaidiem par kultūras mantojumu un kosmosu. Ir pasaules mantojuma vietas, te no UNESCO redzam piemēri, iespējams, ka ir vēl jaunāka informācija, bet redzam, ka ir kultūras vietas, uh, Mm, eh, tāpat arī dažādas dabas eh, īpašie punkti, kurus varam novērot. Šādus attēlus varat iegūt no satelīta uzņēmumiem. Satelīts eh, aptuveni 700 km vai 1000 km attālumā lido. Lidmašīna salīdzinoši 10-12 km attālumā lido, tad desmit reizes augstāk atrodas satelīti komerciāliem Mm, satelīti var pat nonākt līdz 30 cm rezolūcijas. Šos attēlus atradu internetā, mums vēl ir arī paši savējie, bet redzēsit Austrāliju, Samaru, Irāku, Angoru, mm, tad vidū redzat korāļu rifu Austrālijā, un pēdējais patiesībā ir tāda aizmirsta pilsēta Sahārā, kur varēja uh, identificēt pateicoties satelīta veiktiem novērojumiem. Kādi tad ir draudi pasaules mantojumam? Mm, gaisa piesārņojums. Gaisa piesārņojums tiešām var kaitēt kultūras mantojuma vietām. Otrs drauds mm, - kara darbība, spridzināšana. Tas var iznīcināt kultūras mantojumu. Nav iespējams to apturēt. Trešais draudz - dabas parādības, tāpat varbūt arī gluži vienkārši dabiskas ārdīšanās procesi, varbūt zemestrīces, plūdi mm, vai citas parādības. Un te Kopernikus tiešām varētu palīdzēt, jo mēs varam analizēt gaisa kvalitāti, uh, apzināt um, piesārņojuma līmeni, optimizēt uh, rīcību kultūras um, mantojuma jomā. Iznīcinātajās zonās varam salīdzināt to, kas bija pirms uzbrukuma, pēc tam, uh, kas ir tās uh, daļas, kas ir tikušas iznīcinātas, novērtēt apmērus un arī identificēt rīcības vietas. Par šīm uh, dabas parādībām. Reizēm riskus var paredzēt jau iepriekš attiecībā uz turistiem, kas apmeklē šīs vietas mm, par plūdiem. Tur arī varam palīdzēt civila aizsardzības rīcības un paraudzīties, kur mūsu darbība ir visefektīvākā. Mežu izciršana, tas arī apdraud visu. Katru mēnesi, katru gadu uh, varam aprēķināt to, cik liela ir šie apmēri. Arī, arī zemestrīces līdzīgi kā um, eh, sprādzieni, bumbas, tur arī varam mm, secināt eh, šo iznīcības apjomu. Mēs ne tikai skatāmies, mēs arī veidojam kartes ar informāciju. Šeit ir Romas urbānā centra karte, kur ar specifisku tehniku palīdzību ir iespējams redzēt, kā zeme kustās, dažas eh, daļas eh, nosēžas, dažas paceļās. Te ir arī zināma spriedze attiecībā uz kultūras mantojumu. Te var jau padomāt par kādām rīcībām, vai nu, nu vairāk plānotā vai mazāk plānotā veidā. Vēl viens piemērs - Sīrijā. Uh, bija iespējams eh, novērēt noteiktus elementus šajā zonā. Attēls lejā ir augstas izšķirtspējas attēls no Google Earth, un mums no Sentinel satelīta bija zemāka izšķirtspēja, bet eh, Google varbūt tik pēc trīs vai četriem gadiem varbūt eh, attēls tiek atjaunots, bet Sentinel varbūt ir zemāka rezolūcija bet uh, attēlus iespējams iegūt tik pēc divām, trim dienām, kad izmaiņas notiek. Nu, pateicoties aplikācijai, bija iespējams arī novērot izmaiņas, kādu konkrētu elementu mm, būvi un to, kas uh, notika mm, noteiktā laika posmā. Un kā jau es teicu, tad jau šodien Kopernikus uh, Nu, mēs eh, pētām zemes eh, kustības, augsnes kustības, eh, tāpat arī zemestrīces, piesārņojumu, kaitējumu, apbedījumu vietas, iznīcināšanu, klimata pārmaiņas, mm, augsnes izmaiņas, izmantošanas izmaiņas. Un ir iespējams izmantot mūsu rīcībā esošos instrumentus kultūras mantojuma labad. Kā tad mēs varam to atbalstīt? Ir eh, darba grupa, kas šobrīd analizē to, kā novērošana varētu uzlabot kultūras mantojuma produktus. Dalībvalstis mūsu Kopernikus komitejā ir gatavs eh, apspriest šo iespēju. Itālija ir gatava būt vadošā šajā lomā, bet daudzas valstis, kas iesaistījās darba grupā, eh, un arī tagad sāka darbu. Svarīgi ir tas, ka cilvēki uzskata, eh, satelīta novērošana ir tikai speciālistiem, bet eh, lietotāji un datu radītājiem ir jārunā vienā valodā, tā lai lietotāji varētu to saprast. Tāpat ir arī eh, iespēja atbalstīt jaunos uzņēmumus, arī MVU, kas varētu izmantot šos novērošanas datus noteiktām lietotnēm. Tas bija ies, ievads Kopernikus. Ja vēlties papildu informāciju iegūt, apmeklējiet mājaslapu, tur būs daudz informācijas. Un, ja būs eh, kādi jautājumi, tad ar prieku atbildēsim uz tiem. Paldies! Yes, uh, thank you, Mr. Chair. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Well, I'm Paldies, priekšsādātāji, labdien, dāmas un kungi. Priecājos eh, runāt šeit parlamentā, iepazīstināšu ar to, ko mēs darām, lai atbalstītu zinātni kultūras mantojuma labā. Un, eh, mana prezentācija attiec uz desmito iniciatīvu, ko Skietano kundze minēja iesākumā, nu, lai sniegtu labāku ieskatu, kas ir kultūras mantojuma uzturēšanu. Izmantošu analoģiju ar medicīnu. Mēs zinām, kas ir ārsts, kas ir zāles, preventīvā veselības aprūpe, un uh, kultūras mantojums savā ziņā ir kā pacients. Konservators, uh, restaurators ir kā ārsts, kurš uh, veic diagnozi, nosaka ārstēšanu. Tad ir šis ķīmiķis, Mm, zinātnieks, kas izstrādā jaunus medikamentus, šajā gadījumā materiālus tehniku, mm, un medicīnas gadījumā ir operācija, mm, savukārt kultūras mantojuma gadījumā tieša rīcība pret mākslas darbu, veicat pārmaiņas un, protams, preventīvā uzturēšana. Jūs veicat visus pasākumus, ne aiztiekat artefaktu kā tādu, bet veicat pasākumus, lai novērstu kādas eh, izmaiņas. Jāievēro ļoti augsti etikas standarti kultūras mantojuma uzturēšanā, līdzīgi arī kā tas ir medicīnā. Nav viena risinājuma, kas darētu visām situācijām, līdzīgi arī kā tas ir ar pacientiem. Individuālos gadījumos jāveic individuālas diagnostikas. Nu, ļoti laba analoģija tā ir, es pats to neizdomāju, Un kultūras mantojuma mm, saglabāšana, kultūras mantojums kā tāds, ir daļa no Eiropas Savienības um, pamatprogrammām kopš 1986. gada un arī apvēršana 2020 gandrīz 500 miljonu eiro tika investīts kultūras mantojumā un tātad gandrīz par 100% eh, tas ir palielinājums salīdzinām ar septīto pamatprogrammu. programmu Mana kolēģa mm, prezentācija, kā jau Milū kunga prezentācijas ceru būs pieejama, varēs iepazīties labāk ar mm, budžeta sadalījumu. Mm, ir nepieciešams izstrādāt jaunus materiālus un tehnikas, un tas tad ir pīlārā par industriālo līderību ietverti Mm, to mēs saucam par NMBP programmu. E, tā ir programma nanotehnoloģijām, progresīviem materiāliem, biotehnoloģijām un progresīvai ražošanai un apstrādēji. E, tas tāds ir Eiropas Savienības žargons. Šajā darba programmā esam sistemātiski aptvēruši e, lētas preventīvās rīcības, mm, lai veiktu uzturēšanu un arī specifisku rīcība attiecībā uz kultūras mantojumu. Un līdz apvārs 2020 beigām vairāk kā 45 miljonus eiro būsim izmantojuši mm, tātad par astoņām reizēm vairāk nekā septītajā pamatprogrammā. 66 miljoni, kurus varbūt atminēsities no eh, Šekitāno kundas prezentācijas. Nu, Tur varbūt sasaist arī ar citām programmām, bet manā konkrētā gadījumā es runāju par industriālajām tehnoloģijām. Savos slaidos daži attāli no neseniem projektiem, kas ir noslēgti vēl vai tikai turpinās, te ir nano katedrāle un Inova konkrīta, mm, te ir ēkas, abi Abos projektos mēs veicam konsolidēšanu un aizsargāšanu dažādos e, tipos katedrālēs e, Eiropas Savienībā un arī operās, ņemot vērā dažādos klimatiskos apstākļus. Un Nova konkrīt savukārt konsolidējam, aizsargājam konkrētus, konkrētas celtnes, šos pieminekļus arī no Polijas, no Latvijas, no Spānijas daži piemēri. Nākamais slaids, tas praktiski ir arī pēdējais, ir par eh, projektu, lai tiktu um, saglabāti celuli, principā, ehm, celulozē balstīti projekti Projekts sauc Nemozīnu. Un vēl viens projekts Nano Restart, kur tiek izstrādāts jaunas tehnikas, lai attīrītu un nostiprinātu gleznas. Redzat brīnišķīgu Poloka un Picasso gleznu mm, restaurāciju. Un mm, budžeta un inovāciju ziņā ir labas ziņas, bet neaizmirsīsim arī uh, ziņas, kādas saņemam no restauratoriem, no zinātniekiem, no kultūras mantojuma iestādēm. Un, principā tās ziņas ir tādas, ka zinātne kultūras mantojumam mm, pastāvīgi tiek par maz finansēta. Un šīs mazāks finansējums valstu līmenī nozīmē, ka mazāk pieteikumu Eiropas Savienības līmenī, un tas savukārt nozīmē, ka mazāk uh, Um, šo veiksmīgo gadījumu. Viens no risinājumiem, protams, būtu palielināt finansējumu zinātnēm, kultūras mantojumam gan valstu, gan Eiropas Savienības līmenī. Nu, pēdējos gados ir uh, panākts progress uh, kultūras mantojuma digitalizācijā, vēl ir uh, milzums darba priekšā. Uh, Tādējādi mēs vieglāk pārvaldam kultūras mantojumu, bet nevar aizstāt tiešos objektus. Tā tad nepieciešams turpmāks darbs, ir jābūt daļai no kopīgākas pieejas, kur ir sociālā, kultūras un ekonomiskā dimensija ņemta vērā, bet ir arī administratīvas dabas grūtības. Nu, tīri vienkāršas lietas, uh, publiskie iepirkumi restaurācijai. Un uh, tur uh, nereti tiek izmantotas tās pašas tehnikas, un pētniecība tiek izmantota kā mm, neliela komponente. Bet nu, mūsu šajās restaurācijas um, atjaunošanas kompaņās parādījās tas, ka būtu nepieciešams vairāk pētījumu. Tas netiek aptverts, ir zaudēta iespēja uh, turpināt palielināt zināšanas par kultūras mantojumu un visbeidzot starptautisku kvalitātes standartu un paraugu prakšu izveide tik izskanēja no mm, profesionāļu vides. Vajadzētu standartizētas uh, normas Eiropas Savienības līmenī, lai palielinātu jau pastāvošos standartus uzturēšanas un atjaunošanas jomā. Paldies par jūsu uzmanību! Es, Acum... Uh, Paldies jums! Varbūt būtu jautājumi, un, protams, arī atbildes uz tiem. Tomēr vēlētos jūs lūgt izteikties divas, min, divu minūšu garumā, un es aicinu jūs arī stādīties priekšā, pirms jūs sākt runāt, lai mēs viens otru labāk iepazītu. Jūs zināt droši vien, ka Eiropas Savienībā pēdējā diktatūras pakāpe ir šis āmurs, ko jūs redzat, un te terors, ko mēs visi deputāti sajūtam, ir minūtes teror, terors. Viena minūte Eiropas parlamentā var būt tiešām šausminoši joks, bet es jūs aicinu tiešām ievērot divu minūšu runāšanas laiku un stādīties lūdzu priekšā. Lūdzu. Schönen guten Tag, mein name ir Vīna. Labdien! Mans vārds ir Pīsaks, esmu no Vīnas. 6. un 7. decembrī notiks uh, Vīnē konference, un mēs esam tiešām ļoti priecīgi, ka kultūras eh, mantojumu mēs varēsim stādīt priekšā. Es gribētu mazliet ļaut jums ieskatīties aiz kulisēm, kas notiek Vīnē. Vīnē pašlaik norisinās daudzas iniciatīvas, kuras tiek arī kuras, diemžēl, tā mazliet negatīvi novēro to, kā mēs, kā tiek apie... izmantot šis kultūras mantojums. Un, diemžēl, ir tāda situācija, ka vecpilsētā tiek celta augstceltne, un uh, Viņa ir ļoti lepna uz to, kas, kas ir radīts pēdējos, pēdējos gados, un mēs uzskatām, ka ir svarīgi ievērot uh, tradīciju. Un es domāju, ka mums jā, jāpatur prātā, kā būvniecības tiesība, reģionāls tiesības, un, un jāņem vērā arī tas, ka uh, Um, tā kā zemes gabalu cenas arī ir pieaugušas, tad spekulanti to izmanto. Un, um, Un tam ir, diemžēl, ietekme uz kultūras mantojumu. Tas nozīmē, ka politika, diemžēl, nav pietiekama aktīva, lai aizsargātu kultūras mantojumu. Tas ir. Tas nav saistīts ar ilgtspējību vai vīdi, bet tas, tas ir saistīts drīzāk jautājums ar būvniecību un to situāciju, ka pultusers brauc pāri kultūras mantojumam, tāpēc es lūdzu kultūras um, uh, mantojuma saglabāšanas labā ņemt vērā pilsoņu iniciatīvas, kuras tiešām ļoti daudz ko dara, bet tomēr vienai netiek pietiekam ņemts vērā. Sí, buenas tardes. Feliz Montes. Labvakar, es esmu Feliz Montes, es esmu senators no Spānijas. Un man likās ārkārtīgi precīzi skaidrojums, kas mums tika sniegts par kopš 2014. gada iniciatīvas līdz 2018. gadam, kas eh, kulminējās šajā mm, kultūras gadā. Eh, arī šis stāsts par pīlāriem, kas to atbalstīja, bet nu, tas ir tas impuls, ko vēlamies dot kultūrai un kultūras mantojumam. Es saprotu, ka būtu ļoti atbilstīgi domāt arī par citiem pīlāriem, domājot par Eiropas veidošanu uz kultūras pamatiem, jo te ir runa par solidaritāti, un to vajadzētu ļoti skaidri pateikt, ka ir jābūt starp paudžu, starp teritoriju solidaritātei, un es kā mērs varu pieminēt Real Sivienšanu no Segovijas runāt par, eh, ku, par lauku mantojumu, par eh, t, iedzīvotājiem, kas ir fundamentāli Eiropas veidošanai. Tātad solidaritāte un vēl viena būtiska vērtība būtu vienlīdzība. Sociālā, ekonomiskā un darba vienlīdzība. Arī Nevar runāt par ilgspējīgu turismu, ja nerunāsim par eh, darba un tiesību vienlīdzību. Un ceturtais elements, nu, vai drīzāk trešais, būtu pieejamība gan arī pašiem autoriem, gan arī pārējai sabiedrībai, mm, ko saprotam pieejamības konceptā kopumā. Neaizmirstot arī par iesaistas pīlāru, kas ir eh, tātad iesaistas izglītības uh, vērtības, kuras horizontāli izplatīt. Un ar to arī noslēgšu, tāpēc svarīgi, kas te tiek teikts, mums ir jāpārvar kultūras politiku koncepts un jārunā par kultūru politikā. Kultūra ir daļa no Eiropas ainavas, kur uh, šīs veidojuma pīlāri ir mm, šīs kultūras mantojums kā tiesības, kā vērtība un kā uh, avots. Paldies! Tardes, eh, Marta Labdien, es esmu Marta Rivera Krūs no Kongresa Spanijā, un man eh, ļoti patika prezentācijas, un es pateicos par to, bet vēlētos uzsvērt tādu lietu, Nu jā, tā tad es jau teicu, ka paldies par šīm prezentācijām, bet vēl viena lieta, par ko vēlētos padomāt, nu saistībā ar to, ka es Kitāno kundzi pieminēju. Proti, kad eh, kultūras mantojums tiek iznīcināts dabas katastrofu rezultātā Eiropā, tas nav tik bieži izplatīts, bet Spānijā gan bija Lorkas eh, zemestrīce Mursijas apgabalā, kur mm, pilsētas daļa tika iznīcināta. Un, uh, Te iztrūkst speciālistu noteiktās jomās, un te gan mēs varētu Eiropas līmenī strādāt, lai šie amati būtu, lai būtu apmācība. Es runāju par apstrādi, par mm, dažādām tehnikām, kas zūd un bieži vien ir neiespējami strādāt, jo nav Uh, profesionāļu ļoti specifiskās jomās un kas atbilst gan mūsu uh, valstīm, bet atbilst arī Eiropas Savienības līmeņa jautājumiem. E, nazywam się Jerzy Federowicz, jestem senatorem z Polski, odpowiadam za kulturę w Senacie. Chciałem pani z Hiszpanii powiedzieć, że w Polsce. Nu, labdien, es esmu atbildīgais par kultūru no polijas. Varu teikt, ka restaurātoru apmācība polijā notiek ļoti augstā līmenī. Mēs sadarbojamies arī ar kaimiņu valstīm, ar Ukrainu. Uh, Nu, un es vēlētos um, izteikt uh, tādu rekomendāciju no Varšavas attiecībā uz uh, to, kā notiek uh, rekonstrukcija. Bija konference Varšavā, kur piedalījās vairāk kā 200 dalībnieku, bija ļoti vērtīgas rekomendācijas, kas tapa, un es vēlētos tā, lai kolēģi parlamentā arī varētu uh, izmantot šīs zināšanas. Es, eh, man te ir daži eksemplāri, un arī mājaslapā var iepazīties ar šo informāciju. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, jo 12 gadus, kā strādāju mm, pie šīs tēmas, esam izveidojuši Barcelonas kodeksu 1993. gadā, nu, un tagad pasaules līmenī mēs esam ļoti svarīgā brīdī nonākuši. Ir jārunā ļoti. Uh, Eh, skaidri, jo pateicoties eh, izglītošanai šajā jomā mēs varam pārliecināt cilvēkus, kas tad ir tie tās būtiskās vērtības pašreizējā situācijā un noslēgumā. Es vēlos teikt eh, par šīm rekomendācijām, kam tad tās ir domātas. Pasaules mantojuma komitejām, visām organizācijām, UNESCO, Pasaules bankai. Uh, visām starptautiskajām organizācijām. Un priekšsādātāju kungam es nodošu brošūru tā, lai visi varētu iepazīties ar tā ietverto informāciju. Cine mai, cine mai a ridicat mâna? Iertați-mă. Kurš vēl vēlētos izteikties? Kāds ir pacēls roku? Vēl vienu jautājumu, un tad mums vēl vēlāk būs otra saruna kārta, lai mums būtu palikt laiks arī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 kolēģi jau teica par ilgtspēju, ir eh, tāds, eh, tāda mm, lieta kā ideoloģiskā ilgtspēja, arī kā ekonomiskā ilgtspēja. Līdzās tātad ekonomiskā līdzspēja, ilgtspēja. Ir jautājumi par piesārņojumu, kas ir problēmas, un tas te arī tika pieminēts, bet ir arī attīstības tāds aspekts, kas kultūras attīstību ietekmē, proti pilsētu attīstība. un arī apmācība, kas uh, ne tikai ļauj atklāt lietas, ko iepazīt, bet arī uh, naratīvu, kas ir ap tam. Un, manuprāt, tas viss saistās ar ilgtspēju un kultūras mantojuma ideoloģiju. Tāpēc šodien Eiropas parlaments komisija uh, ir ar ļoti svarīgu lomu, lai veidotu, veidotu juridiskās un tehniskās aizsardzības jēdzienus kultūras mantojuma jomā. Zit, kā munā? Rūp. Imediāti. Vai jūs pacēlāt roku? Jūs vēlaties izteikties? Lūdzu. Um. Mani sauc Liliāna Spūna, es esmu no Rumānijas parlamenta un esmu atbildīga par izglītību. Es ļoti priecājos par prezentācijām, tās augstu vērtēju, īpaši salīdzinājumu starp medicīnu un kultūras mantojumu. Man šī prezentācija tiešām ļoti patika. Kultūras mantojums šķiet ka pašlaik cieši. Tad, kad ieceļināmies šajā salīdzinājumā Rumānijā, ārstiem ir jāemigrē uz citām valstīm. Kaut gan mums ir arvien vairāk darba iet ārstiem, kaut gan arī mēs labi sagatavojam studentus universitāte, universitātēs, tomēr ārsti turpina pamest mūsu valstu, un tāpēc es vēlreiz uzsvēršu, ka mēs ka ciešam zaudējumus. Uh, arī medicīnas jomā saistībā ar kultūras mantījumu. Gribēju norādīt uz struktūru fondiem attiecībā uz kultūras mantojumu. Šie struktūra fondi Rumānijā ir ļoti liederīgi. Ar struktūra fondu palīdzību mēs esam spējuši veikt daudz restaurācijas. Tomēr ir arī daudz nosacījumu, kas mums neļauj piekļūt pie šiem fondiem. Un viens no nosacījumiem, kurš tiek uzskatīts par šķēršli, ir, ka pēc restaurācijas un remontdarbiem. Še, šai ēkai ir jābūt pieejamai publikai, bet bieži vien šādas ēkas ir publiskās institūcijas vai kādu pilsētas mēru ēkas, un nav iespējams darīt visu ēku padarīt par pieejamu publikai, bet tikai daļai. Varbūt būtu labi, ja šis, šis nosacījums tiktu mainīts, lai varētu piekļūt eh, struktūra fondiem. Tā, tādā gadījumā mēs varētu remonta, restaurēt vairāk ēkas. Un otrā lieta, ko es gribēju runāt par aizsardzību saistībā ar kvalitātes sistēmām un arī eh, kontroli par to, kā not, norisinās uh, projekti. Būtu ļoti labi, ja mēs izstrādāt nosacījumus, pēc kādiem katra dalībvalsts var piedalīties, tā lai visi viedokļi tiktu ņemtu vērā, tā lai visas valsts varētu piedalīties kritēriju izstrādē. Paldies, un tagad patiešām pēdējais runātājs, jo citādi mums neatliks laika atbildēm. E e, Lielas paldies e, par Mm, ļoti interesantu eh, viedokli un debatēm. Es vēlētos uzsvērt mm, uz eh, ne tikai saglabāšanu, bet arī uz eh, kultūras mantojuma digitalizāciju, reģistrēšanu. Ir virkne draudu attiecībā uz kultūras mantojumu. Un te jādomā par konflikt zonām, okupētajām zonām, kā Kiprā un Sīrijā, Irākā. Mēs esam piedzīvojuši to, ka no kartes pazūd kultūras pieminekļi, un ir arī vides radītie draudi. Arī tie. Arī tie var apdraudēt kultūras mantojumu. Eiropas Savienībai ir jāspēj rīkoties pateicoties digitalizācijai. Nu, un ir jāmēģina reģistrēt, kaut kā iegrāmatot šos pieminekļus, lai būtu kāds katalogs, un ka pat pēc e, iznīcināšanas būtu iespējams restaurēt vai kā salabot, atjaunot konkrētu objektu. Spunda? Ermiņā? Paldies! Vai kāds vēlētos atbildēt? Ermiņā varbūt? Iba Kīnīkungs? Naturally, I... Es varu tikai atbildēt daļēji. Es jau labprāt atbildētu arī uz citiem uzdotos jautājumus, bet ja es to spētu, tas nozīmē, ka mums problēma nebūtu, bet mums ir e, problēmas ar um, to, kā risināt šīs problēmas, par kuriem izskanēja jautājumos. Par molistisku pieeju kultūras mantojumu. Ir ja, labāk jāizglīto vietējie iedzīvotāji par kultūras mantojuma vērtību. Tikai tā mēs varam teritoriālā plānojumu, piemēram, projekts, to panākt arī, ka kultūras mantojuma vajadzības tikt vairāk ņemts vērā un runājot par um, piekļuvi e, kultūras mantojuma ēkām, ja, ja cilvēkiem neļauj tur ieiet un to apskatīt, kā viņi var saprast tā vērtību. Tātad pieejamība ir viens ļoti svarīgs aspekts, un es gribētu teikt, ka 4. decembrī pirmo reizi pieejamās pilsētas balva tiks pasniegta, kas ir es iniciatīva, lai stimulētu un veicinātu un apbalvotu pilsētas, kuras izdara pūliņas, lai e, pilsēta kļūtu pieejamāka. Un pirmo reizi mums ir divas īpašas balvas velstītas šim mērķim un, un tieši attiecībā uz kultūras mantojumu. Un pirmo reizi balva būs ne tikai uh, pilsētām, kas ir lielākas par 50 tūkstoši iedzīvotāju, bet arī īpaša balva pilsētām, kas ir mazākas par 50 tūkstoši iedzīvotājiem. Pamatdoma bija, lai uzsvērtu kultūras mantojuma nozīmi mazās lauku uh, vai mazpilsētu uh, kopienās. Eh, tas ir izziņots un 4. decembrī tiks balva pasniegta, eh, kad arī ir Eiropas eh, invaliditātes diena. Mums ir atkal jāstrādā pie profesionāļu apmācības, pilnīgi piekrīt jums, rekomendācijas, ko grupa, ekspertgrupa ir izveidojusi. Uh, E, devusi, tātad tie bija izglītības un kultūras joma eksperti, kas šajā grupā sastāv. Esam pārliecināti, ka mums jāsadarbojas, jo ir Eiropas ietvars izglītībai, un, protams, mēs arī uh, koncentrējamies uz uh, āmatniecību, jo mums ir jāraugās ne tikai uz mantojuma profesionāļiem tradicionālajā nozīmē, bet arī uz šo milzu vērtību, kura mums ir Eiropā proti uh, amatnieku, amatnieki. Uh, mēs raugamies četros līmeņos uz šo eh, jomu - jaunos paudzes piesīstīšanu, formālā apmācība izglītība, mūžilgā izglītība un kā nodot no vienas paudzes otrā eh, pēc došanās pensībā zināšanas. Tie ir ļoti svarīgi, izšķirīgi jautājumi. Mēs esam, eh, teiksim tā, īsnībā laika, bumba ar laika degli jau ir. Uh, iedarbināta, eh, ja zināšanas netiks nodotas nākamajai paudzei, situācija ir nudien dramatiska. Tas, laikam, viss, ko es varēšu teikt. Eu nu am uh, pretenția... Paldies! Es neesmu eksperts, tādēļ šādu veidu atbildes nevarēšu sniegt, bet man ir tāds komentārs no savas puses izsakāms. Mēs bieži dzirdām par agresivitāti pret kultūras mantojumu, pret vidi. Bet es baidos no cita riska tā ir tāda vardarbība, kas ļoti lēni un nemanām iedarbojas, proti komerciālā vardarbība, kas iznīcina kultūras mantojumu. Manā valstī ir daudz tādu piemēru. Ir piemēram kultūras mantojuma vietas, kuras e, vairāk kā tūkstoši gadus ir glabāts un tad stūbības dēļ, tā es nedrīkst teikt, bet nezināšanas dēļ tad uh, uz šiem pamatiem uzlēja betonu. Eh, un uh, neviena īsti iemesla dēļ, dažreiz pārskatīšanās dēļ, dažreiz nezināšanas dēļ, un tas ir ļoti svarīgs punkts, jo runājot par kultūras mantojumu, ir jārunā par restaurācijas kvalitāti. Uh, vai atjaunošanas kvalitāti. Un es domāju, ka mums būs iespēja nākamās divās prezentā, nākamo divu prezentāciju sakarā vairāk par to e, runāt. Un tagad e, Fotils Papulies kungs no vides ģenerāla direktorāta lūdzu. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Paldies arī par aicinājumu uz šo sanāksmi. Es strādāju vides ģenerāla direktorātā, dabas aizsardzības e, nodaļā. Es pastāstīšu jums par mūsu aktivitātēm, sniegšu jums pārskatu par tām, lai saprastu labāk saikni starp dabas un kultūras mantojumu. Mūsu darba, e, mēs savā darbā koncentrējamies uz iespējām, ko piedāvā Eiropas Natura 2000 tīkls, kā jūs, kā jūs zinat, ir mūsu daudzveidības uh, saglabāšanas rīks, lai aizsargātu visu aizsargā, visapdraudētākās ekosistēmas, dzīvotnes un sugas Eiropā. Un dalībvalstīs šādas aizsargātas teritorijas paplašinās un arī jūrā Tagad par saiknēm starp aizsargātām eh, teritorijām un kultūras mantojumu. Par to ir publiskajā debatē pēdējo pāris gadu laikā sākts runāt. Ir vairāk faktiski iemesli tā teikt, kādēļ tas tā ir noticis. Pirmkārt, ekosistēmas eh, bieži ir saistītas ar kultūras eh, apvidiem, kas ir saistīts ar to, kā cilvēki ir simtiem tūkstošiem vai miljoniem gadu dzīvojuši šajos e, apvidos. Tātad cilvēku e, aktivitāte un dabas ir saistīti, un to nedrīkstam atstāt bez ievērības. Mums ir arī spēcīga pārklāšanās starp uh, dabas liegumiem vai uh, rezervātiem ekoloģiskiem un uh, ēkām aizsargātām vai cita veida kultūras mantojumu. Ir arī gūstami sociāla-ekonomiska labumi iedzīvotājiem, tautsaimniecībai, ja dabas un kultūras uh, mantojums tiks labi sargāts un pārvaldīts. Tāpat laikā arī šīs šie apvidi, šīs, eh, šie mērķi ir apdraudēts dažādā veidā. Visa tā dēļ ir nepieciešams integrēts šo jomu, integrēt šo jomu pārvaldīšanu. Šīs ir šie reģioni, kur varētu šādas sinerģijas izvērtēt, eh, kuras varētu gūt mūsu daba un kultūras mantojums, tas ir saistīts, piemēram, ar labākus komunikāciju, e, eh, iedzīvotāju labāk, veiksmīgāk iesaisti, e, sinerģijas, kā iespējamo finansējumu izmantot, un tas viss arī raugoties ne tikai uz šo apvidu sargāšanu un atjaunošanu, bet arī lai radītu nodarbinātības iespējas un citas ilgspējīgas aktivitātes. Šeit vēlos uzsvērt, ka sinerģijas starp eh, aizsargātām teritorijām un Natūra 2000 ir tādas, ka mums būs spēcīgs eh, juridiskais pamats eh, šo apvidu sargāšanai no kā var iegūt arī kultūras mantojuma aizsardzība. Pagājuši gadu komisija izstrādāja rīcību plānu, lai uzlabotu dabas aizsardzību un esam arī uzsvēruši, ka ir jāstiprina saiknes starp kultūras galvaspilsētām starp tātad eh, um, eh, Eiropas kultūras gadu un Natūra 2000. Ir uh, arī pētījumi par uh, šie case studies no gandrīz ikvienas dalību valsts un esam konstatējuši, ka pastāv nu dien būtiskas sinerģijas un pārklāšanās. Minēšu dažus piemērus. Matērā, Itālijā, kas būs nākamgad Eiropas kultūras kapitā, e, galvaspilsēta. E, šīs ir reģions, kas ir iekļauts Natūra 2000 programmā, tāpat laikā tas ir labi zināms kā pasaules kultūras mantojums, kuram ir ļoti liela kultūras vērtība – un pastāv regulējums, kas nāk par labu gan šīs pilsētas saglabāšanai, gan putniem, kas dzīvo šajā teritorijā vai daļā šīs teritorijas. Kas tagad notiek? Drusku dziļāka pētniecība, lai labāk saprastu šo geogrāfisko pārklāšanos starp aizsargātiem e, to vidi un aizsargātiem kultūras mantojumu, lai mēs varētu identificēt sinerģijas un izstrādāt rekomendācijas un labas prakses piemēru šādai integrētāji pārvaldībai, ņemot vērā iespējas un izaicinājums, kas attiec uz ilgspējīgu turismu un labumu, kuru no tā varam gūt. Mūsu pētījumi līdz šim ir apliecinājuši, ka ir diezgan liela pārklāšanās arī starp pasaules mantojuma teritorijām un Natūra 2000 apvidiem. Apmēram puse aizsargāto teritoriju atrodas Eh, aizsargāto objektu atrodas vai no nu Natūra 2000 teritorijās vai ļoti tuvu tiem. No, piemēram, no 336 unikālām kultūras, pasaules kultūras mantojuma eh, vietām diezgan daudz vai nu pilnīgi pārklājas vai vismaz ir 2 km attālumā no aizsargātiem Natūra 2000 teritorijām. Uh, Šeit ir vēl viens attēls, kas varbūt vēl skaidrāk to parāda, runājot par pasaules mantojuma objektiem, kur ir jauktā dabas un kultūras vērtība. Šeit gandrīz e, pilnībā tas viss ietilpst Natūra 2000 tīklā. Tātad šī geogrāfiskā pārklāšanās ļoti lielā mērā jau ir parādījusies mūsu analīzes pirmajā posmā. Ir arī reģioni, kas bauda Eiropa Nostra atbalstu. Gandrīz puse no Eiropa Nostra eh, ieguvējušām eh, teritorijām arī uh, ir Natūra 2000 teritorijas. Lūk, uh, šeit mēs arī vēl veicinām sinerģijas ar balvām, kuras uh, tiek pasniegts Natūra 2000 ietvaros pārvaldības izcilība, vai tad, kad mēs svinām uh, katru gadu 21. maijā Natūra 2000 dienu. Es jau pieminēju, uh, E, jomas, kas, vai faktors, kas apdraud gan vienu, gan otru. Šeit ir tātad kultūras un dabas mantojuma, un šeit visbiežāk sastā, sastopamājas apdrauds ir neilgspējīgs turisma aktivitātes vai nekontrolēta pilsētu plešanās vai citas infrastruktūras izplešanās, kas tiek būvēta bez pienācīga plānojuma. Šie apdraudējumi arī norāda uz līdzīgiem izaicinājumiem šajos jomās. Tāpat laikā vēlamies uzsvērt iespējas, ko, ko kādas piedāvā, ja šīs jomas tiek labi pārvaldīts. Lūk, piemērs no Austrijas, kur ir pārvaldības plāns, kas ņem vērā gan kultūras, gan dabas aizsardzības vajadzības šajā reģionā. Tagad mēs esam fāzē, kad mēs cenšamies labāk analizēt visus šos apdraudējumus, izaicinājumus un iespējas, lai rekomendētu labas prakses piemērus un mēs varētu labāk pārvaldīt uh, vienoto mantojumu, tajā skaitā arī darba vietā iespējas radīt un īpaši jau aiz teritorijas, kuras ir identificēts vai objekti, kā aizsargājumi Eiropas kultūras mantojuma gadietveros. Ir jāuzlabo piekļūt datiem, komunikācijai, eh, jāroda kopīga valoda starp dažādām kopienām, es baidos, ka joprojām mēs nespējam īsti sarunāties, ir jāmācas to darīt. Politika arī ir jāsalāgo labāk ar vienotām iniciatīvām, ir labāk jāapzinās socioekonomisko ieguvumu, ko var dot kopīga kultūras un dabas uh, uh, aizsargāto teritoriju pārvaldība, un tas ir būtiski īpaši runājot par turismu pārvaldību, bet arī attiecībā, piemēram, uz lauku vīdes attīstību. Un šie labie piemēri ir, protams, arī tādi, kas, ar, kas ir jāreģistrē un ir jā, labā praksa ir jāizplata. Ir arī jāidentificē pieejamie resursi, finansēšanas iespējas, kādas ir īpaši sniedz ES finansējums, lai mēs uh, eh, prastu to izmantot iespējami pilnīgāk. Lūk, tik tālu esam tikuši, mums ir arī brošūra pieejama, ja vēlaties to aplūkot, kas ir tik tālu noticis Šī ir joma, kur mēs uzskatām, ka ir lielas iespējas panākt sinerģijas un um, visām pusēm gūt labumu. Paldies! Liels paldies! Un tagad pēdējais runātājs Matalonga kungs no UNESCO. Yes. Uh, gracias, uh, señor Diego. Paldies, Diakonu kungs, paldies par eh, to, ka uzaicinājāt būt šeit. Nu, tagad eh, pāriesim uz citu dienvidu valodu, spāņu valodu, nu, lai arī parādītu nedaudz vairāk mm, šīs institūcijas kultūras dažādību. Un, nu, arī runāšu angļu valodā, mm, jo visu biju sagatavojis angļu valodā šo prezentāciju. Nu, mums UNESCO man ir eh, liels prieks būt šeit un eh, pārstāvēt savu organizāciju, kurai ļoti svarīgs kultūras mantojums, kas par to iestājas un cīnās kā taustāmo, kā tā netaustāmo mantojumu un šajā unikālajā mm, brīdī ir iespēja debatēt ar eh, valstu parlamentu pārstāvjiem un Eiropas parlamentu pārstāvjiem par Eh, darbu, kas vērsts uz eh, kultūras mantojumu. Un īpaši, eh, ja runājam par šo brīnišķīgo Eiropas kultūras mantojuma gadu mm, un ar šo vēlmi, mm, kas man ir, vēlējos dalīties ar jums informācijā par projektiem, kādus UNESCO veids kopā ar Eiropas Savienību un citām Eiropas institūcijām svinot uh, kultūras mantojumu. Nu, tagad pāriešu uz angļu valodu, jo biju sagatavojis šo informāciju angliski. Bildīšu pāris vārdus par sadarbību starp UNESCO un Eiropas Savienību. Jūs varbūt zināsit, ka mm, UNESCO ir uh, sena attiecību vēsture kultūras, izglītības, zinātnes jomā ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība ir kļuvusi par galveno strateģisko partneri UNESCO. Uh, jo abām organizācijām ir tādas pašas vērtības un abas cieši strādā kopā, lai nonāktu pie kopīgo mērķu sasniegšanas. Runājot par šīs pēcpusdienas mērķi kultūras mantojumu, vairāk kā 350 kultūras mantojumu vietu, Eiropas Savienība strādā pie šīs tēmas, ir 59 arī netaustāmā mantojuma elementi. Mm, kas ir iekļauta UNESCO sarakstā par netaustāmo mantojumu, parādot mm, to, kā mēs dzīvojam šajās kultūras tradīcijās. Eiropas gads ir bijis lieliski iespēja izgaismot šo mantojumu kā Eiropas identitātes pīlāru un kā mm, Eiropas projekta stūrakmeni, tāpat arī iedvesmu savotu nākotnes radošumam. Atminēsimies, ka uh, Eh, mantojums un radošums vienmēr ir saistīti. Un kultūra ir mūsu mērķis. UNESCO mm, priecājas cieši strādāt ar visām Eiropas Savienības institūcijām, jo īpaši ar Eiropas komisiju mm, atbildīgajiem ģenerāldirektorātiem direktorātiem EAK ģenerāla direktorātu un arī citiem, kā izaugsmes growth ģenerāla direktorātu. Un tur ir specifisks projekts, e, kuram pieskaršos īpaši, un arī starptautiskā dimensija Eiropas kultūras e, mantojuma gadam jau tika pieminēta cīņa pret e, kontrabandu, pret šīm nelegālajām aktivitātēm kopā ar citiem partneriem. Mēs strādājam pie uh, tiesību piemērošanas Pārīzē, mēs tiksimies ar prokuroriem, ar tiesu sistēmas pārstāvjiem, muitas darbiniekiem, lai diskutētu par šo konkrēto tematu, jo mums ir jāapzinās, ka runa ir par plašu problēmu ne tikai Eiropā, bet arī kaimiņa valstīs un visā pasaulē. Tātad redzam starptautisko dimensiju, strādājam arī pie apdraudētā mantojumā kopīgā sadarbībā ar Eiropas komisiju, DEFCO ģenerāla direktorātu, ar Eiropas ārējas darbības dienas Sīrijā, Jemenā, Lībijā, Irākā, Centrālā Āzijā. Tātad um, darba lauks ir plašs. Eiropas parlaments, Eiropas Savienības padoma, reģionu komiteja, Eiropas uh, ekonomikas un sociālā komiteja un mūsu darbs pie šī pīlāra ir plašs un jau iepriekš tika izsvērts, ka iekšējās struktūras Eiropas Savienībā strādā kopā, ir arī starpinstitucionālais darbs, jo Eiropas parlaments komisija, reģionu komiteja, padome, uh, Eh, visi tiek sapulcēti kopā arī ar dalību valstīm darbā pie holistiskās pieejas kultūras eh, mantojuma gadām. Un vēl mm, Dziko Nokungs, tad specifiskāk liekta kultūras eh, komitejas kontekstam un UNESCO atbalsts šim būtiskajam projektam, mm, ko prezentēšu. Nu, šī iniciatīva bija iespējama pateicoties tieši kultūras komitejas sagatavas darbam, ko īstenoja uh, Eh, komisijas eh, dienests eh, growth ģenerāldirektorāts. Tātad ir mm, šis kultūras turisma veicināšanas plāns, mm, iestvarot iesaistes pieju. Ja redzat šo attēlu mm, no Francijas, un jūs ātrāk vai vēlāk redzēsiet, ka Būs iespēja izmantot arī aplikāciju savos viedtelefonos. Tā tad ir uh, saite šai mājaslapai, kas ir ļoti skaista. Nu, ko tad nozīmē šīs pasaules mantojuma mm, uh, ceļojumi? Eiropā. Nu, tas tika sākts šogad sākumā. Tā ir platforma, kas izveidota sadarbojoties ar zināmām um, zināmiem partneriem, lai varētu ceļot pa pasaules mantojuma vietām, lai cilvēki ceļotu atšķirīgi, bet jēgpilnāk. Un viens no mērķiem ir padarīt mazāk zināmas kultūras mantojuma objektus pieejamākus turistiem, tajā pašā laikā pastiprinot kultūras mantojuma apmaiņu starp Eiropas Savienību un citām pasaules valstīm. Uh, Eiropā ir uh, fantastiskas kultūras mantojuma vietas, kur gūt iedvesmu ceļotājiem, un esam izstrādājuši mm, četras, uh, četras tematiskās uh, sadaļas - karaliskā, sānā, romantiskā un pazemes Eiropa. Tā tad ar šiem ceļojumiem atklāsit Eiropas Savienību jaunā gaismā, uzzināsit, kā šīs apbrīnojamās kultūras mantojuma eh, vietas eh, ietver sevī kultūras mantojumu un vēstures stāstus. Mums ir piekļuve uh, dažiem, mm, dažām slēptām vietām, noslēpumiem, šajos fantastiskajos gala mērķos, eh, cieši sastrādājoties ar šo objektu mm, menedžeriem un arī iesaistot uzņēmējus un ieinteresētās puses. Bet vēl jau vairāk galvenais projekta mērķis ir mainīt cilvēku ceļošanas pāradumus ilgāk palikt eh, mm, ceļojuma vietā, izpētīt eh, vietējo situāciju, iegūt padziļinātākas zināšanas un novērtēt eh, pasaules mantojuma vērtības. Mēs runājam tieši par vērtībām, uzsvēršu vērtībām. Šis projekts ir ticis, ticis izstrādāts un organizēts sadarbojoties 44 UNESCO pasaules mantojuma vietām Eiropā. Tur ir gan semināri, gan arī Mm, kontaktpunkti ar vietējiem darbiniekiem un arī mm, eh, mājaslapas. Ir eh, turisma administrācijas, mantojuma pārvaldības organizācijas un eh, šī vietējās organizācijas ilgspējīga turisma pārstāvji. Mm, Daudz ir ieguldījuši šī projekta izveidē. Mm, ilgs, ilgspējīga turisma eh, konference divas nedēļas atpakaļ Parīzē UNESCO galvenajā mītnē notika. Eiropas kultūras mantojuma gada ietvaros un ES Ķīnas turisma gada ietvaros. Un šajā augsta līmeņa pasākumā tika runāts par šīm barjerām, kas uh, Eh, kā vēl ilgspējīgu turismu, bet tas niedz eh, jaunas iespējas inovācijām un, un eh, papildu iniciatīvu integrēšanai. Šis progresa mm, projekts tika parādīts kā pirmā tīmekļa platforma mm, pasaules kultūras mantojumam un ilgspējīgam turismam. Un mājaslapa mm, tika radīta 2018. gada septembrī. Bija preses ceļojumi, izstādes, ceru arī izstādi atvest šeit uz parlamentu nākamajā gadā. Tas vēl tiek plānots. Tā būs laba iespēja eh, dalīties informācijā ar jums turpmākajos mēnešos. Kas tad vēl? Uh, Vēl pāris vārdi par sasaisti starp kultūru un turismu, jo, kā jūs varbūt zinat, tad eh, tas ir viens no lielākajiem un visstraujāk augošajiem sektoriem pasaules ekonomikā un ir ar potenciālu eh, tieši sniegt ieguldījumu daudziem no ilgspējīgas attīstības mērķiem. Neaizmirsīsim, ka ilgspējīgas attīstības mērķus 2030. gada darba programmu, kas ir svarīga mūsu ikdienas darbam. Kultūras turisms tagad ir e, gandrīz 30% apmērā no pasaules e, turisma ienākumiem, kas e, sastāda 10% pasaules labklājībā. Tātad ilgspējīgs, labi pārvaldīts turisms ir izšķiroša, lai saglabātu un veicinātu radošumu, kreativitāti, kultūras mantojuma vietas, īpaši tās, kas ir um, UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Nereti ir um, šie centrālie punkti daunu darba vietu radīšanai un vietējai attīstībai. Mēs raugāmies uz to, kā mainās um, kultūrālie ceļotāji jaunieši kas vēlas eh, ceļot, šie tūkstošgads bērni, kas eh, mm, tagad ceļo. Un pateicoties Eiropas Savienības pūliņiem, Eiropas parlamentam, Eiropas komisijai, tas viss eh, bija iespējams. Paldies! Mulțumim și noi. Uh, sunt într-o mare dilemă. Liels paldies! Man tagad ir diezgan liela dilēma, un proti bija paredzēts, ka tagad mums būs uh, jautājumi un atbildes, bet man ir ļoti žēl, ka mūsu rīcībā vairs nav pietiekami daudz laika. Man ir radusies sajūta, ka jūs ar saviem komentāriem ne tikai uzdot jautājumus, varbūt jautājumi ir pārāk maz, bet jūs arī paužat viedokļus, kur mums ir ļoti svarīgi. Tā ir tiešām vērtīga informācija. Jūs ierodaties šeit no nu, dažādām vietām un mums prezentēt realitāti, kā tā ir citā dalībvalstī, un šīs realitātes ir ļoti atšķirīgas. Bez šīm informācijām mēs nevaram spērt nākošo soli, un tādējādi nevaram pabeigt Eiropas kultūras mantojuma gadu. Ir tiešām svarīgi uzklausīt un apkopot jūsu sniegto informāciju, jūsu komentāru, tiešām ir ļoti vēlam. Tagad jums vārds. Lūdzu. Maria Augusta Santos, eh, Assembleia da República de Portugal e membro da Comissão de. Maria dos Santos. Es esmu no Por Portugāles parlamenta. Es gribētu mazliet pastāstīt par situāciju Portugālē. Portugāla īpaši rūpējas par to, lai tiktu veicināti tehniskā izpēte. Mēs sadarbojamies ar dažādiem institūtiem un organizācijām, lai iegūtu dziļākas zināšanas par kultūras mantojumu Portugāle. Mums ir trīs specializētas darb, darbi iestādes. Viena ir laboratorija, tā ir zinātniska laboratorija, arheoloģijai un citiem pētījumiem. Un mūsu kultūras e, mantojuma saglabāšana mums ir ārkārtīgi svarīga. Pēdējos gados mēs esam spējuši izdarīt progresu. Pagājušajā gadā mums izdevās atjaunot e, militāro cien, ciedoksni Fenisā, un mēs ta, šim darbam izmantojam arī ELTO, Eiropas līdzekļus. Uh, Mēs sadarbojamies ar Eiropas um, programmu, lai atjaunotu vēsturisks iesta ēks. Un, protams, mēs sadarbojamies ar dažādām programmām pilsētu atjaunošanai kultūras mantojumam. Ir jātiek labāk pārvaldītam. Eiropas Savienībai ir jābūt šeit vadošajai tai ir jāvada labāk pārvaldība. Eiropas Savienībā jau pastāv daudz iniciatīvas, tomēr šis ir lielākais izaicinājums, kas mums visiem ir jārisina. Ir ļoti svarīgi, lai šajā kopīgajā rīcībā mēs sasniegtu progresu, jo tas ir ļoti svarīgi mūsu pilsoņiem, Eiropas identitātei un iesaistīšanai, kas ir svarīgi mūsu kultūras mantojumam. Mums visiem ir jāiesaistās eh, kultūras mantojuma pārvaldībai, un tam mums ir nepieciešama koordinācija, kas būtu Eiropas līmenī. Paldies! Vēlreiz eh, labs vakars. Es atvainojos, ka vēlreiz uzstājos, bet eh, nu, man tādas sajūtas, kuras es nevaru neņemt vērā un vēlos arī būt. Uh, lojāls eh, tam, ko es pats eh, apgalvoju. Es esmu um, vairāk kā 600 eh, cilvēku iedzīvotāju pašvaldības mērs, tur ir arī parks un UNESCO vietas, un runājot, tas ir tas saistībā ar kultūras mantojuma aizstāvību, bet vēlējos teikt, ka m, mm, daudz m, mm, cilvēku. Vēlētos iestāties par to, lai eh, nacionālās Eiropas starptautiskās iestādes, nu, es tagad vēlas tātad eh, aizsargāt šīs vietas, bet nu, reizēm mums ir tāda vainas mm, sajūta mums likumdošana, likumdevējiem, ka mēs to eh, izdekorējam ar uzrakstiem un tie paliek Tas tad arī viss, un tad mēs apmeklējam šīs vietas tā, it kā tas būtu rezervāts, un e, beigu beigās sanāk tāda šo vietu izolēšana, bet es domāju, ka, lai tās vietas aizstāvētu, vajag aizstāvēt arī e, tās šo vietu iedzīvotājus, proti viņu ieradumus, darbu, e, kas ir radījis pozitīvu efektu arī gadsimtu gaitā un arī sniedz ekonomisku pozitīvu efektu. Uh, Viens no uzdevumiem, kas varētu būt Eiropas Savienībai un kas varētu būt arī kultūras, eh, kultūrai kā tādai horizontāli eh, un eh, aizstāvēt, aizstāvot dabu, ir finansēt šo vietu pārvaldītājus, kuras vēlamies aizsargāt, jo, ja mm, tas tā nebūs, un vēl īpaši dienvidos un laukos, lauku ap apgabalos, nu nezinu, kā ir citās vietās, bet cilvēki brauc projām, iedzīvotājs skaits samazinās, bet mums ir mantojums, bet nav cilvēku. Mums tad fāšas dekorācijas, kas um, neatbilst iedzīvotāju vajadzībām šajā privileģētajā gan kultūras zonā, bet eh, kas ir arī mūsu uh, Nu, privilēģi Eiropā, un nu, mēs nesaprastu Eiropu, ja mēs nesaprastu šo saikni, simbiozi perfekto starp cilvēku un dabu gadsimtu gaitā, kultūras, kultūru gaitā, un ko tagad vēlamies aizsargāt. Sí. Ε, με ενδιαφέρει να συνεχίσω την σκέψη του συναδέλφου. Ε... Es vēlētos vēl Un turpināt kolēģa domu, es nāku no Grieķijas, no eh, centrāla pilsētas centra. Un tur bija mm, eh, atklājumi arheoloģiskiem mm, pieminekļi. Tie atrodas tad ārpus pilsētām, un tad eh, tur ir sasaiste starp uh, atbildīgajiem nu, pilsētās, starp lauku iedzīvotājiem un tā saucamajiem zagļiem, kas vēlēsies eksploatēt to mantojuma daļu, kas nav saglabāta un aizsargāta. Ir arī daudz arheoloģisko atradumu jūrā, tad, nu, ir problēma, kas saistās ar šo atradumu uzraudzīšanu un drošību. Tas tiešām ir kritiski. Un mēs nevaram paļauties tikai uz tādu mm, sistēmu, kas ir metafiziska, ka mēs tikai esam mm, lepni par savu mantojumu. Vajag tomēr arī protokolu tādu mm, jauktu, elastīgu protokolu. Eiropas parlamentam ir iespējas uh, Um, mudināt uh, jaunas uh, likumdošanas pieņemšanu, kas varētu sasaistīt atklājumus ar pilsoņiem un, uh, tā teikt, šo ikdienas dzīvi, kas ir pilsoņiem, un arī legalizēt šos atradumus kultūras jomām. Tā tad ir jāorganizē aizsardzība multikulturālā līmenī, un lai šie atradumi būtu daļa no mūsu dzīves, pilntiesīga daļa, nevis kāds ārējs elements, kas ar mums nav saistīts, ko varbūt apmeklē turisti. Es atvainojos, ka es tik gāri izteicos, bet es domāju, ka te jau ir viens no tādiem centrāliem jautājumiem, kur Eiropas parlamentam vajadzētu pievērsties, lai meklētu risinājumus. Turi nu va mai fi folosit, pentru că nu e nevoie. Avem timp. Izņēmuma kārtā diktatūra šoreiz nedarbojās, mums vēl ir mazliet laika, es tā teiktu. Un es domāju, ka lieta, par ko jūs runāja, runājat savā komentārā, manuprāt, šis jautājums tiešām ļoti svarīgs. Ir arī juridiska ietekme un varbūt mums Te vajadzētu arī dzirdēt kaut ko no juridiskās puses. Mums Mendols kungs ir mūsu vidu, un es tagad lūgtu viņam izteikties. Yes, thank you. Good Paldies. Labvakar, es esmu no Eiropas parlamenta juridiskā dienesta. Kā jau vairāk kārt šodien izskanēja, kultūras mantojums un tā uh, glabāšana neapšaubāmi ir dalībvalstu kompetences joma. Tāpat laikā ir daži aspekti, kas at var attiekties arī uz savienību. Atgādinu, ka trešais Eiropas Savienības līguma pants nosaka, ka Eiropas Savienībai jāgādā, ka kultūras mantojums tiktu glabāts aizsargāts. Un 167. tā paša līguma pants nosaka, ka vienotā mantojuma parādīšanas uh, un īpaši kultūras mantojuma saglabāšanas uzdevumi ir doti uh, Eiropas Savienībai. Tās ienāca ar Māstrihts līgumu, bet jau pirms Māstrihts līguma Eiropas Savienība darbojās kultūras mantojuma aizsargāšanā uz pamatprincipu pamata. Iniciatīvas jau tika pieminētas attiecībā uz kultūras e, priekšmetu nelegālo e, kontrabandu. Tas e, jau bija pirms Māstrihtas, bija pasākumi šajā jomā. Tur bija cits juridiskais pamats, protams, gan kultūras mantojuma saglabāšana ir atbalstoša kompetence. Ir ekskluzīvā, dalītā un atbalstošā kompetence, kas mēdz piemist Eiropas Sanībā, un šī tā tad ir visvājākā no šiem trim kompetence pastāv īpaši tajā, lai atbalstītu dalībvalsts sadarbību, eh, apmainītos ar labākās prakses piemēriem, bet arī dalībvalstu darbību atbalstīšanu un papildināšanu. Un kaut gan šī ir atbalstoša kompetence eh, Eiropas Savienības tiesa jau no paša sākuma, un man jāsaka, ka uh, Eiropas Savienībā ne tikai kultūra ir tāds atbalstošās kompetences joma, arī izglītība, sports. Tad, tad tāda diezgan laba sabiedrība, veselības aizsardzība, pilsoniskā eh, aizsardzība eh, un arī citas jomas ir Eiropas Savienības atbalstošās kompetences. Sanības tiesa vienmēr ir uzsvērusi, tas fakts, ka Eiropas Savienībai šajā jomā ir tikai atbalstoša kompetence, nenozīmē, ka kompetences kā tādas nav. Kompetence ir. Un tad, kad ir šāda atbalstoša kompetence, tad vispārīgie principi ir piemērojami horizontālie principi ES tiesību jomā un uh, uh, Uh, labprātīgas dalībvalsts sadarbības kompetenci princips. Tātad dalībvalstīm jāatturas no pasākumiem, kas varētu savienības politikas mēķu sasniegšanu apdraudēt, ja savienība ir savas kompetences uh, īstenojusi. Kaut gan nav tiešas regulatoras varas, um, Eh, runājot par citu, tādu kā citās jomās, piemēram, vienotā tirgo šeit eksistē vienotība, eh, savienības kompetence, un to var arī īstenot īpaši, lai atbalstītu dalību valstu darbības. Vēl ko var pieminēt pozitīvā ziņā? Sistēma var veicināt uh, iniciatīvu eh, finansējumu kultūras mantojuma jomā, tajā skaitā arī tādā jomā, kurā es ir principā ļoti stingri proti konkurences tiesības. Eiropas Savienības līguma, darbības līguma 107. punktā ir teicis, ka Eiropas komisija var uh, valsts atbalstu kultūras mantojuma mērķiem piešķirt arī tad, ja e, e, ir runa par uzņēmiem un ekonomisko aktivitāti. E, pat nerunājot par jomām, kur uzņēmumi neiesaistās, tas jau tur jau tad vispār valsts atbalsta likumdošana neattiektos. Un attiecībā uz kultūras mantojuma saglabāšana arī ir blokveida izņēmums kopumā um, attiecībā uz valsts iepirkumu. Tātad kopsavilkumā vēlreiz Eiropas Savienībā šai jomā ir tikai atbalstošā kompetence, tas gan nenozīmē, ka kompetences vispār nav, un kamēr dalība valstis ir gatavas uzsākt vai papildināt darbības, kuras veic Eiropas Savienība, e, pastāv e, diezgan E, e, plaša manevrēšanas to e, joma finansējuma ziņā. Paldies, tas ir viss. Liels paldies! Mendola kungs, ja jūs jūtat, ka pastāv vēl kāda nepieciešamība dažādās tēmās vēl kaut ko precizēt, tad jūs to varat darīt. Lūdzu. Paldies, esmu Francijas deputāts no Kultūras un izglītības komitejas Francijā. Ir tradīcija, kas saistās ar uh, kultūras mantojuma aizsargāšanu. Tā ir ļoti sena tradīcija, un mūsu valsts ir viena no tām valstīm, kur ir īpaši labi pielāgots aizsardzības arsenāls. Tomēr mēs secinām, ka likumdošanas sistēma Francijā balstās galvenokārt uz divām pīlāriem - reģistrēšanu eh, šim kultūras mantojumam, un jo īpaši arī mm, tas, ko teica Austrijas kolēģis, ka mm, Francija sēko arhitektiem, ir jādod savs viedoklis par renovācijas projektiem, kas tiek veikti līdzās vēsturiskiem uh, objektiem. Tātad tīpaši, ja ir mm, svarīgi šie pieminekļi, kuru vērtība ir atzīta, bet arī tiem tuvumā uh, veiktie darbi Mm, par tiem ir jāsniedz atzinums. Mm, bieži vien pret šo regulējumu vēršas eh, citi, jūs pieminējāt spiedienu, kas saistās ar finanšu vai politiskajām interesēm. Eh, tur nevienmēr ir tieši tas pats rūpju līmenis attiecībā uz kultūras eh, pieminekļiem, kāda mums ir. Uh, Mēs secinām, ka jābūt ļoti piesardzīgiem šī regulējuma saglabāšanai un to pielāgošanai. Šobrīd šī sistēma, kas ļāvusi glābt vairums pilsētas centru un piepilsētu, ir parādījusi arī savas robežas, un tad um, beigās, eh, jā, um, saglabāšanas līmenis ir pietiekami labs, bet šīs jaunās funkcijas um, tā arī netiek izgudrotas renovētajiem objektiem. Tas ir pirmais aspekts, un otrais - bieži vien daudz līdzekļu tiek ieguldīts uh, pieminekļu restaurācijā, mazāk uzturēšanā, un mēs zinām, ka vēsturiska ēka, uh, kas netiek regulāri uzturēta 15, 20 gadus vēlāk, būs jāatjauno atkal, un uh, Francija ir Eh, apzinājusi šo problemātiku un tagad pielāgo savu sistēmu, mm, veicot pasākumus. Eh, mm, rīcība pilsētas eh, sirdī ietvaros, mm, jo reizēm cilvēki vairs nestrādā, bet mēs varam izmantot tad šos pieminekļus, atjaunojot noteikti noteiktus amatus. Nu, jūs eh, pieminējāt, ka retāki specifiskāki amati zūd, un tad šobrīd valdības vēlme ir eh, padarīt šos pieminekļus kā mūsu vidējo pilsētu revitalizācijas veidu, kur nereti mm, šis eh, piemineklis ir atstāts novārtā un ir zaudējis arī savu ekonomisko pievilcību. Tas paldies, tas tiešām ir pareizi, ka jūs sakat, kas vēl vēlētos izteikties. Lūdzu. Okay. Um, so good afternoon, my name is uh, Koen van, <clears throat> van Bijlen from University. Labdien, es esmu no Levens universitātes, kur mums ir arī uh, uh, saglabāšanas centrs, esam Eiropa Nostra padomas locekļus, mēs piešķiram balvas kultūras mantojuma jomā. Es gribētu vērst uzmanību uz to, kas jau ir dažās prezentācijās izskanējis. Mēs redzam tendenci, ka uh, iedzīvotāji un kopienas kļūst ar vien svarīgāk, vai viņa nozīme pieaug, runājot kultu, ar, par kultūras mantojumu. Uh, Mēs līdzekļus piešķiram ēkām, dažreiz labi saglabātām ēkām, bet mēs redzam, cik svarīgi tas ir, lai e, arī tātad šī saikne ar iedzīvotājiem vietējiem. E, zināmā mērā tas arī ļoti labi saskana ar mūsu darbu. Mums ir UNESCO e, pr profilaktiskās saglabāšanas vieta, un mūsu mērķis ir radīt tādu publiskās veselības sistēmu, kas nav tas pats kā preventīva veselība. Mēs domājam sistēmiskāk, un šī sistēmiskā domāšana, piemēram, ir ļāvusi mums, gatavojot šo ziņojumu par kultūras mantojumu uh, uh, Eiropas uh, padomēji, jo mēs esam veikuši zināms pētījums nākt Eh, klajā ar integrētiem risinājumiem. Tātad, kā var kultūras mantojuma saglabāšana eh, saskarties ar citām jomām? Un viena no problēmām, par ko te arī šodien jau vairāk kārt ir runāts, ir tāda, kā izvērtēt mūsu izvēles. Un viena no lielām problēmām, kāda mums Eiropā ir, pa to dzirdam bieži, ka mēs mēram tikai ekonomiski vai finansiāli. Mēs nekad ne mēram sociālo vai vidas ietekmi. Protams, mēs mēģinām to darīt, bet kaut ko mērīt, e, tas tomēr ir vienmēr finanšu ziņā. Tas diezgan apgrūtina kultūras mantojuma e, e, tiesības un resursu piešķiršanās, piešķiršana tam. Par to vēl varētu daudz ko teikt, bet viena no lietām, kas man ienāca prātā pagājuši nedēļ, kad mēs bijām izstādē, ir tāda, ka mums varbūt vairāk par cilvēkiem jādomā. Mēs daudz runājam par prasmēm, tas ir svarīgas, bet ar prasmēm bija nekas nenotiks, ja cilv... vecāki netiks pārliecināti. Cilvēki nedosies uz skolu, ja e, tikai tāpēc, ka vecāki domā, ka viņiem jākļūst par. E, um, e, ārstiem. Viņi tad kļūst par sliktiem ārstiem un būtu bijuši labi atslēdznieki. Es jokojos, bet eh, te ir svarīga doma pamatā. Apziņa ir ļoti svarīgs elements. Sabiedrībai ir jārada šī apziņa par to, cik slepni mēs varam būt, eh, ziedojot sevi kaut kam, ko sabiedrība uzsver par vērtību. Un te nav runa tikai par naudu, pārāk bieži mēs tikai tā uz to raugāmies. Un, eh, ja runājam par Eiropas izmantotiem finanšu mehānismiem, varbūt būtu labi atzīt, eh, ka Eiropa un tās identitāte, tās kultūras mantojuma saglabāšana ir kaut kas, kas pastāv cilvēku prātos. Ja mēs radam Eiropu ar Erasmus programmām, ar kurām palīdzam cilvēkiem pārvietoties no vienas vietas uz otru, varbūt būtu interesanti, ja Eiropa varētu investēt uh, investēt eh, kopējās vērtībās. Ja ir eh, vietēji iedzīvotāji, kas grib saglabāt kādu ēku, tad viņi arī tiek saglabāti. tad, tad mēs to darām pamatā ar Natūra 2000. Jūs varat uz to raudzīties ļoti dažādi. Ja domājam par to, kā Natūra 2000 eh, dod labumu mūsu veselībai, mēs varam runāt par putniem, zvēriem. Bet Natūra 2000 arī nāk par labu cilvēkiem. Es domāju, ja mēs tā par to domāsim, tas daudz vairāk uh, palīdzēs mums glabāt Eiropas identitāti un tās kultūras mantojumu. Un, ja es runāju, ja es atgriežos pie savas atbildības uh, uh, attiecībā uz Eiropa Nostra, nu, tad es domāju, ja mēs šādi domāsim, tad mēs redzēsim ļoti labus rezultātus. No tā iegūs visa Eiropa. Paldies! Lielas paldies! Arī es vēlētos pievienoties profesoru teiktajam un gribētu aicināt jūs izlasīt ziņojumu, kuru sastādīs kultūras un izglītības komiteja, kas tika publicēts pirms viena gada, un tas attiecās uz integrētu pieeju pasaules kultūras mantojumam. Tas ir tieši tas, par ko mēs tagad runājam. Cilvēkiem ir jābūt kultūras mantojuma centrā. Kā kopiena var tikt iesaistīta? Un es tiešām jums ļoti pateicos, kundze, Jums vārds, es diemžēl jūs neredzēju. Lūdzu, jūs varat izteikties. Jūs taču pacēlāt roku. Varok, varok, varok. Uh, dolazim Ladies iz first. parlamenta Republika. Labdien, es esmu no Serbijas parlamenta un es sveicu visus kolēģis un kolēģis. Līdz šim es ļoti uzmanīgi ieklausījos jūs teiktajām un jautājumi, kur tika uzdota, bija ļoti skaidri. Jūs tie visi bija saistīti ar kultūras mantojuma saglabāšanu. Tomēr bija novērojams arī tas, ka mēs ļoti atšķirīgi šo uzdevumu risinām. Pirms neilga laika Serbijā tika pieņemts likums, lai aizsargātu kultūras mantojumu, jo mūsu vēstura ir arī devas ieguldījumu tam, ka pamatojoties uz dažādiem kariem, kas norisinājušies, manto, kultūras mantojums tiks iznīcināts. Es gribētu pavisam īsi norādīt uz kādu fenomenu. Dienvidu Serbijā, daļai Kosovā, kopš diviem gadu desmitiem notiek iznīcināšana. Tiek iznīcinātas, iznīcināti ortodoksie ortodoksās kapsētas, klosteru un līdzīgi, ies, līdzīgi, līdzīgas vietas. Un 14 mm, gadus, tiešām 14 gadi kop, ir pagājuši kopš notika um, vajāšanas. Un mums joprojām nav atbildus jautājumu, kurš ir um, izdarījis šo noziegumu. Tas jāpatur prātā ir jāpievērš uzmanība tik plaša izmēra iznīcināšanai, identitātes iznīcināšanai un tautas iznīcināšanai. Paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, ka es drīkst vēlreiz izteikties. Es esmu arī eh, Austrijā eh, kultūras mantojuma aizsardzības iestādes priekšsēdētājs, un es esmu pieredzējis kā vēsturnieks, ka es ar atvērtām acīm eju cauri savai pilsētai, Bīnai, un uh, man ir jautājums, kurš uzmana kultūras mantojumu? Tas tiešām ir ļoti izšķirīgs jautājums. Austrijā mums ir diezgan hierarkiski. Kārtība. Mums ir viena vienīga institūcija, tas ir pieminekļu aizsardzības birojs, kurš atbildi par tūkstošiem uh, objektu, kur ir nepiec, kurš nepieciešams aizsargāt, un darbs tiešām ir pārlieku liels. Un, uh, Te runa ir des kulturellen Erbes selbst aufzupassen. Aber wenn Tas nozīmē, ka kultūras mantojuma īpašniekam pašam ir jāpievērš liela uzmanība, lai aizsargātu šo objektu. Bet, uh, ja nu viņš nav interesēts to darīt, un tāpēc te ir, mēs gribētu pakonsultēties ar juristiem, varbūt juristi varētu risināt šo jautājumu ka varbūt varētu būt kāda Eiropas komisijas aizsardzība, jo šī aizsardzība ir ļoti svarīga, lai varētu noskaidrot, kurš ir atbildīgs par aizsardzību. Mūsu gadījumā Austrijā ir jābūt lielākai apziņai par šo jautājumu, jo. Jo federālā pieminekļa aizsardzības iestāde, eh, tai trūkst resursu, cilvēku resursu, finanšu resursu, un uh, Eh, arī kultūras antropoloģija ir tāda lieta, kas ir eh, svarīga, kas jāņem vērā. Mums kultūras mantojums jāglabā. Vīnē 40 gadu laikā vairāk nekā 40 eh, šādu mūžu ir nojauktas un apmēram, jā, daudz šo. Grundercait ēku arī ir nojaukts. Tās ir tendences, kādas daudz pilsoņi nevēlas redzēt. Paldies! Si. Um, Karijā un. Paldies. Paldies. Es gribēju vēl piezīmēt mm, pie Montes kunga teiktā par vietējo attīstību, par lauku attīstību. Nu, lielas, daudz no lielajiem pasākumiem, kur ir visi aizsardzības uzturēšanas pasākumi, dabas, mm, kultūras mantojumam, tieši uz to arī tiks vērsti lai veiktu šo aizsardzību. Un šis konkrētās projekts veidot ceļus tieši uz to vērst, veidot šos ceļus, konkrētos maršrutus uz uh, mazāk zināmām vietām, kur var strādāt mm, konkrētajā zonā, attīstīt mm, šo, šīs prasmes, zināšanas un mm, tāda mazā, mazā vizīte, kas varbūt eh, nav. Mm, nu, tik ļoti augstu novērtēta, bet tur var aptvert plašākas zonas, un es te run, runāju par mm, Spāniju, Naranjuesu un mm, Granhu. Mm, Naranjues un mm, Villa Granha nav tas pats, tas nav salīdzināmas vietas, bet savā ziņā ir arī līdzības, ir šīs. Uh, Nu, viena zona ir sinerģijas, kuras var veidot starp dažādām kultūras industrijām un netaistāmo kultūras mantojumu, lai veidotu tādu mm, kopumu, tādu avotu, tā lai mēs izmantotu mantojumu, lai attīstītu konkrēto rajonu, šo zonu, un to UNESCO arī kopš um, jaunākā kultūras attīstības ziņojuma par uh, urbāno kultūru ir ņēmuši vērā, jo turpmākajos gadsimtos nu, mēs visi dzīvosim pilsētās, bet neatkarīgi no tā mums ir jāņem vērā tas, ka uh, dabas uh, lauku uh, kultūras eh, mantojuma zonas arī ir jāaizsargā, un daudz ir eh, diskusijas sepor līmenī, dalību valstīs, un arī komisijā, un arī citos partneru vidū par šiem jautājumiem, kas ir iekļauti vispārējā lauksaimniecības virzības eh, ziņā, tātad saistībā arī ar ekonomisko attīstību, kas eh, veidotos ap šīm uh, radošajām un arī mm, mantojuma zonām. Nu, to es vēlējos piebilst un vēl arī legāli kungs, jurists. Nu, es arī esmu īstenībā jurists. Vēlējos eh, norādīt, ka mm, tas ir arī Um, tūkstošgadas uh, mērķu ietvaros. Mm, šajos mērķos mēs visi esam iesaistīti, visi. Un es tiešām domāju, visus, gan pilsoņi ir iesaistīti, gan mūsu ikdienas darbā, gan arī mm, nacionālā, reģionālā līmenī, Eiropas Savienības līmenī, starptautiskajā tāpat. Nu, jo mums kā UNESCO ir jāaizsargā. Uh, Eh, dabas un kultūras mantojums. Tātad eh, tā ir jābūt skaidrībai par to, ka mūsu ieguldījums eh, mm, tūkstošgads mērķu izpildē 11. Tātad tas ir kopienas un pilsētas, kas ir ilgspējīgs, un arī ceturtais mērķis, ka ir jāpastiprina pūliņi, lai saglabātu kultūras un dabas uh, mantojumu pasaulē, tātad visu mantojumu, sakot no mazā mantojuma līdz nu, visi ievērojamākajam pasaules mantojuma līmenim. Tātad pilnīgi visu un arī ikviena tas ir darbs gan tavs, gan mans, gan mm, tavā bērnā. Visi, visi ir jāiesaista. Tam ir jābūt skaidrībai jau no paša sākuma. Tātad e, mums e, jāstrādā arī ar cilvēkiem, mums ir jāveido saziņa jāskaidro, jāiziet ārpus parlamenta, jāuzrunā jaunieši, youtuberi, tūkstošgadas bērni ir jāveido šī mantojuma stīga, jāizskar viņos, jo mantojums, šī mūsu dzīve, mēs to nenodosim nākamai paudzē, tas tā arī paliks un ir ar, tie ir ārkārtīgi spēcīgi vārdi, un nu, to jau es citus uh, reizes esmu uh, pieminējis, bet šis gads mums tiešām mums uh, liek aizkustināties un tiešām virza kalnus, un šis ir tas īstais brīdis labs brīdis arī institucionālā līmenī, institūcijās, un tad izmantosim to, izmantosim to ar savu mm, uh, ieguldījumu, kādu varam dot. Uh, Kultūras joma ir ļoti fragmentēta, bet mums ir visiem ir jābūt eh, iesaistītiem vietējiem pārstāvjiem, reģionu pārstāvjiem, nacionālo valstu pārstāvjiem, Eiropas līmenī, pilnīgi visiem. Es domāju, ka mums, eh, mēs esam viens prāts par šīm idejām daudzi, jo nu, mūsu vada kopīga kaislība un vēlējos šo vēsti nodot. Uh, ka tas tiešām milzu izaicinājums ir, bet es domāju, ka mums ir visiem e, jābūt iesaistītiem. Vorbiți ca un om politic cu mare talent. Liels paldies! Jūs jau runājat kā īsts politiķis ar talantu, ne tikai kā UNESCO loceklis. Nu jā, nākošais gads būs Eiropas e, vēlēšanas, vēl jums panākums. Lūdzu, jūs varat izteikties. No, sorry. Paldies. Nē, piedodiet, kundze. Es kungam gribēju dot vārdu. Klaus Pēters Ehters, līdzīgi kā viens no iepriekšējiem runātājiem, es esmu Eiropa Nostra padomas locekļus un Eiropa Nostra Vācijas nodaļas viceprezidents. Kā Eiropas kultūras mantojums šeit? ietekmē eh, dažādas jomas. Es domāju, ka tas ir bijis panākums dažādās jomās, tas ir e, pievērsis uzmanību Eiropas kultūras mantojuma gads, tātad kultūras mantojuma problēmai un e, ilgspējības koncepcijai, bet paliek daudz darāmā. Es atminos, bija augstais ANO politikas fórums Ņujorkā kurā tika eh, runāts par uh, uh, um, par tūkstošgads mērķiem, bet uh, kultūras mantojums šeit, par ilgspējas attīstības mērķiem, bet kultūras mantojums te netika pieminēts. Uh, Tātad, kāds ir kultūras eh, mantojuma, eh, kāda ir tā nākotne? Rīcības plāns vai ir, vai mums eh, būs kaut kāda turpinātība, vai pare, pozitīvā virzība, kas ir uzsākta, tiks saglabāta? Ja jūs varat vēl kaut ko komentēt par šo rīcības plānu nākotnē, es būtu par to pateicīgs. Paldies! Imediat. Mēs arī jums ļoti pateicamies. Lūdzu, jums vārds. To Kipriako kinovulio. Paldies priekšsādātājiem. Es pārstāvu Kipras parlamentu. Un vēlējos mēģināt atbildēt uz iepriekš uzdoto jautājumu. Proti, kurš ir atbildīgs ne tikai reģionos, eh, kur valda tiesiskums, bet arī krīzes skartajos reģionos, jo tur mm, šķiet, ka neviens nav atbildīgs ne par ko. Manā valstī, Kiprā, mums ir tāda situācija, kur eh, kultūras mantojums, mm, kapsētas, baznīcas, citi arheoloģiskie pieminekļi Mm, nu, tos nerespektē okupācijas spēki. Līdz ar to ļoti eh, straujā tempā šie pieminekļi zūd. Mm, drīz Kiprā nebūs nedz eh, reliģisku, nedz arheoloģisku pieminekļu, mm, jo pret tiem eh, neizturās atbilstoši, tos neuztur neatzītās varas iestādes un pateicos komisijai par eh, šo mm, atjaunošanas programmu piecās arheoloģiskajās vietās un Eiropas vēlmi rīkoties šajās mm, reizēm arī miera iniciatīvās noteiktos reģionos. Mm, šī dalība un līdzekļu izmantošana uh, Un tādējādi mums ļauj veidot uh, uzticamus pasākumus starp pusēm, kas bieži ir derīgi. Un uh, ārējo attīstību, ārējo attiecību un departamentam vajadzētu vienmēr būt ļoti piesardzīgam attiecībā uz finanšu atbalstu, jo šis atbalsts ir nu, jāveic tā, lai nerastos kāds risks kultūras mantojumam. Nav pieņemams, ka programmām tiek veidoti līdzekļi, bet pieminekļiem tajā pašā laikā rodas zināmi riski. Eiropas Savienība ir militāra, ekonomiska. Un, uh, vara un spēks. Nu, un nu, Kipras gadījumā visi pieminekļi, visas mm, arheoloģiskās vietas, kas gaida uz to, lai tās tiktu glābtas no iznīcības. Nu, mēs zinām, kas tad ir atbildīgs, un Eiropas Savienība ir iespēja iztenot uh, programmas šeit. Nu, kurš tad ir atbildīgs, kas ir tie mehānismi, kuri būtu jātīsta šajā reģionā? Uh, pastāvīgas eh, dabas mehānismus, es te domāju, tā lai varētu uzraudzīt situāciju. Nu, tā ir UNESCO loma un arī Eiropas parlamenta loma, kas ir pieņēmis virkni rezolūciju un kas ir jāpiemēro. Noslēgumā, priekšsādātāja kungs, nu, vēlētos teikt, ka Laiks nevienmēr ir mūsu sabiedrotais šajos reģionos. Tad, nu, steidzami jādigitalizē kultūras mantojums, un pateicoties digitalizācijai varēsim tos glāst, glābt uz nākotni. Šī responsabilitāte, răspunderea e o formă. Lielas paldies! Atbildība un atbildības uzņemšanās tiešām svarīgs jautājums, un tā ir nacionālā kompetence. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji, kā dodat man vārdu šajā otrajā saruna raundā. Es domāju, ka viss, par ko mēs šeit runājam, mm, attieksies uz nākotni un skars to, ja mēs risināsim divas problēmas. Visu, visu pirms eh, izglītība ja nespēsim iemācīt eh, to, cik svarīgi ir saglabāt mantojumu, tad tas nekam nebūs derīgs. Nu jā, reizēm eh, tika pieminēts šis piemērs, ka labāk, lai eh, bērns kļūst par ārstu, nevis konservatoru. Nu, mums ir jāsniedz šis, šī nozīmība šai jomai, pretējā gadījumā būs ārkārtīgi sarežģīti. Un arī nu, mēs, kas šeit esam, vai mēs spēsim ieviest kultūras dimensiju politiskajā diskursā, e, jo šobrīd nav pietiekami svarīgas e, daļas, kas būtu veltīta kultūrai šeit. Tātad tā ir atbildība, kas gultas uz mūsu pleciem. Atbalstīt kultūru politisko programmu vidū. Paldies! Miss. Thank you very much. This time, Mr. Paldies, priekšsēžu kungs. Es gribētu jums pateikties par šī pasākuma organizēšanu un e, mūsu visu uzaicināšanu un par iespēju diskutēt ar nacionāliem deputātiem. Ir ļoti svarīgi, ka mēs varam ar viņiem tikties un diskutēt par situāciju, jo kultūras mantojums ir nacionāla kompetence bet eh, ir arī privāti individi, kas pārvalda vēsturiskus namus, un eh, tādēļ visiem nacionāliem delegātiem šeit aicinu arī eh, paraudzīties, kas vēsturisks namus viņu zemēs pārvalda, jo 40% ir privātu īpašnieku rokās, tātad cilvēki, kas pārvalda šos namus, tātad eh, lūdzu iesaistiet viņus iespējami vairāk jūsu darbā. Dažreiz viņi ir pozitīvs spēks, citreiz nē, bet viņiem atbalsts būs vajadzīgs, un īpaši runājām par uh, saglabāšanu un atjaunošanu, arī viņiem eh, ir šie mērķi, un bieži viņiem arī trūkst finansējuma. Uh, Tātad eh, droši vien eh, mēs varam kopā vairāk darīt, lai šīs vēsturiskās sākas saglabātu. Eh, Fiskāla atbalsts pasākumi ir iespējami, tā ir bieži nacionāla kompetence, bet ir arī daudz rīku, kas varētu būt ļoti noderīgi uh, individiem, eh, kas pārvalda vēsturisks nams, un es jums varu sacīt, ka ir daudz cilvēku, kas dedzīgi vēlas aizsargāt šos nams privāto īpašnieku vidū. Un eh, vēsturiskie nami ir mūsu eh, lauku ainavas daļa, daudz vēsturisko nami ir lauka reģionos. Es labi dzirdēju, Spānijas ministri teikto, lauka reģioni ir īšķirīgi svarīgi. Parasti tur ir tikai kaut kāda mantojuma nama, Natūra 2000, bet mums ir jāatbalsta e, tie e, privāti īpašnieki un e, vēsturiskā mantojuma pārvaldītāji, kas tur ir. Bet kā to darīt? Dažreiz to var ļoti vienkārši, bet ir jākomunicē, jāatbalsta, bet tas nemaz nav tik sarežģīti. Tā kā es gribētu drusku aicināt visus nacionālus pārstāvus pievērst uzmanības arī šādām lietām. Un visbeidzot, es gribētu vienu lietu pacelt. Mēs daudz runājam par Eh, juridisko pusi, un tas tiešām ir svarīgi, arī es esmu juriste, nu dien mm, eh, kultūras mantojums nav ES kompetence, kā atslēga kompetence, bet ir daudz direktīvu, kuras arī eh, runāja par kultūras mantojumu, es runāju par energoefektivitāti, piemēram, tas ir ļoti svarīgi, mums ir daudz direktīvu, kas nacionālajiem deputātiem ir jāimplementē, kur um, no kurām izriet prasības eh, ēku īpašniekiem, eh, kuri var būt arī vēsturiskā mantojuma ēku pārvaldnieki. Tātad eh, šīm direktīvām jāpievērš uzmanību. Un tas ir, protams, arī tā divējādi. Vienmēr ir grūti rast pareizu līdzsvaru, bet ja mēs domājam šajā virzienā, es domāju, kaut ko varēsim padarīt. Un visbeidzot, bet nevis mazāk, paldies Eiropas komisijai, ka tā ņem vērā privātos pārvaldniekus. Pat labam mēs veicam pētījumu un mēs eh, raudzīsimies uz jauniem biznesa modeļiem, kā investēt mantojumu ēkās, eh, vēsturiskās ēkās, jo tas ļoti svarīgi ņemt vērā šo aspektu, ka ir cilvēki aiz šiem mūriem. Paldies! Thank you very much. Delf Paldies, Delfīne! Es runāšu īsāk, jo viņa lielākā daļa pateica, ko es pateicu. Es esmu Anrēva Nanovska no Eiropas konservā uh, uh, cīs organizācijas eh, pārstāvi no 22 Eiropas valstīm. Paldies Fekāni kungam par analoģiju, par salīdzinājumu ar ārstu, jo dažreiz ir grūti šo profesiju aprakstīt ko nozīmē konservētājs. E, tā ir tāda um, diskrēta profesija. Nu, varbūt ar metaforu es to varu skaidrot. Ja mēs runājam par konservēšanu, atjaunošanu šīm amatnieku mākslām, jūs ņemat vē, māksliniecisko aspektu, bet visbeidzot, jūs uh, glabājiet kultūras mantojuma dvēseli, un tas definē uh, konservētāja, uh, atjaunotāja darba būtību. Un tātad mēs runājam par tiešo um, uh, iejaukšanos šajā kultūras mantojumā, un tādēļ šis darbs saskarās ar daudzām uh, tādiem izaicinājumiem, bet sabiedrībai ir jāapzina šo eh, aizsargājumu objektu vērtību. Mēs saskarāmies ar šķēršļiem mūsu darbā, un risinājuma nav pašreiz visiem šiem izaicinājumiem. Tātad eh, šie jautājumi ir jāpēta. Mēs to darām savā ikdienas darbā. Tādēļ lūdzu. Tā ir vienkārša iespēja, ka nacionālajie pārstāvji šeit ir. Ir ļoti liela pievienotā vērtība, ko var sniegt konservatoriskie atjaunotāji. Mana profesija. Lai vēsturiskās ēkas padarītu atkal izmantojumus un lai saglabātu šo vērtību. Mēs arī baukultūru e, šo terminu e, esam, e, tātad tā nozīmē svarīgs partneris, potenciāls partneris. Kāds teica, lūdzu, Eiropas komisija jums ir rīki šeit kaut ko darīt, savest cilvēkus kopā. Jūs, nacionālajie pārstāvi, arī jums ir šādas iespējas. Tātad šie cilvēki, mans prasīs pārstāvji, tie ir eksperti, tie ir entuziasti un konservatori, uzņemas liela atbildība restaurātoru eh, materiāla aizsargāšanā un pieminekļu aizsargāšanā. Tātad no pilsoņiem uz augšu, uz kultūras mantojumu iet šī virzība, bet, eh, un tas ir ļoti svarīgi, pat mūsdienās mēs runājam par cilvēku radītām katastrofām, kuri pārprot restaurātoru, konservatoru darbu. Nav juridiskā ietvera mūsu darbam, konservatoru, restaurātoru. Mūsu bieži pārprot. Mēs bieži neesam partneris nevienās diskusijās nacionāla līmenī. Lūdzu, ņemiet to vērā ir liela pievienotā vērtība, kuru mēs varam dot, domājot par juridisku formu, kā tas var notikt, un izmantojiet mūs kā partneris. Paldies! Paldies! Alčinova! Paldies! Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Paldies! Es piedalos šajā diskusijā kā ģenerālsekretāta pārstāve no Eiropas padomas, un es pateicos, ka jūs mūs uzaicinājāt uz šo ļoti daudzpusīgo, bagāto diskusiju. Eiropas padoma, kā jūs zinat, atrodas Strasbūrā, tur ir 747 dalībnieki, un mums, mūsu organizācija kopš daudziem gadiem sadarbojas strādā pie tēmas kultūras mantojums. Un strādā arī pie starptautiskajiem nolīgumiem. Lai varētu parakstīt un ratificēt dažādas nolīgumus. Tie ir tiešām ļoti svarīgi instrumenti, uh, Un būtu ļoti svarīgi, lai visas valstis, kuras līdz šim vēl nav parakstējušas, eh, jeb ratificējušas attiecīgos dokumentus, lai to tās izdarītu. Ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība padomātu par to, ka vai tā, kā līguma partners arī varētu pievienoties šiem tekstiem. Kopš bērnas konvencijas uh, Eiropas Savienība bija uh, līguma partners un uz šī pamata tika at attīstīta, piemēram, dzīvotņu direktīva. Ja Eiropas Savienība jau bieži ir um, atsauksies uz bērnas vienošanos attiecībā uz arheoloģisko mantojumu un tā vērtību, un arī Fāros konvenciju par um, uh, mantojumu sabiedrībai. Un vēl es vēlētos noslēgt savu uzstāšanos, jums norādot, ka Eiropas padomē organizē kopā ar komisiju Eiropas mantojuma dienas, kuras uh, ir ar lieliem panākumiem, tātad publikai tiek uh, atvērti uh, apskatēji pieminekļi un arī nemateriālais mantojums tiek celts godā. Tātad tas ir process, ko vēlamies tālāk attīstīt. Vēl par ainavu konvenciju. Jau 39 valstis to ir pārakstījušas un par to ir liela interese, liela aizrautība, jo cilvēks ir mm, visu lietu centrā un mm, te runa ir par uh, ainavām, ne tikai īpašām ainavām, bet arī parastajām ikdienas ainavām, un mm, tāpat arī pilsētās un arī laukos. Nu, nesen ministru komiteja pieņēma rekomendāciju par šī procesa ieguldījumu cilvēktiesību, demokrātijas jomā un ilgspējīgā attīstībā. Paldies! Și noi mulțumim. Altcineva? Lielas paldies arī no mūsu puses. Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Jeszcze raz Jerzy, Jerzy Fedorowicz z Polski. Panie Przewodniczący, 30 ponad lat e, spotykam się. Na... Nu, labdien, es esmu no Polijas jau 30 gadus, kā piedalos šāda veida nu, pasākumos, kur ir runa par kultūru, par tās ietekmi Eiropā. Un e, tas pat bija vēl pirms eh, Polijas pievienošanos Eiropas Savienībā. Un eh, es tiešām vēlētos tā, lai šajās mm, divās dienās nu, pēc eh, tajā notiekošā ir iespējams izdarīt arī secinājums, lai būtu runāts par konkrētām lietām, kā e, palīdzēt, kāda ir mūsu pieredze. Un Šādi pasākumi tikšanās notiek daudz kur, dažādos gadījumos, piemēram, mēs runājam par izglītību un kultūras jautājumiem, tad, protams, tas ir atkarīgs no pašiem zemākajiem ķēdes posiem, no pašā, pašpārvaldes kur ir cilvēki, kas interesējas par šiem jautājumiem. Piemēram, te var pieminēt uh, bibliotekas direktoru, kurš vēlētos izplatīt kultūru tālāk bērniem. Tas viss ir atkarīgs no šim, šim mazākajiem mm, struktūrām, kur cilvēki dzīvo. Sākot no mazākajiem elementiem, pateicoties pievienošanai Eiropas Savienībām, Polijai ir daudz iespēju. Uzturēt pieminekļus. Un nu, kas tad ir tie labuma guvēji? Un kā tas notiek? Mums ir iespējas eh, arī atjaunot institūcijas, mēs saņemam atbalstu pietiekami regulāri, Vēlētos noskaidrot, kāda ir situācija citās valstīs, kāda ir mm, situācija ar mm, konservatoru profesiju. Tā ir ļoti skaista profesija. Piemēram, ja Polijas puse palīdz Ukrainai, Ukrainai kas nav Eiropas Savienības dalība valsts, mm, tad eh, konkrēti eh, viens no pasaules kultūras šedevriem, proti Mazepas eh, karoks, šis Ukrainas dumpinieks. Šī darba restaurācija notiek ar polijas atbalstu, ir arī citas valstis, kurām ir regulējums un likumdošana par saglabāšanas darbiem. Un mēs ļoti daudz esam mācījušies no šīm valstīm. Tas ir uh, konkrētas lietas. Visas šīs eh, tikšanās eh, arī gūs vislabākos rezultātus tikai tad, ja mēs varēsim eh, runāt par šīm konkrētajām pieredzēm savā starpā. Vai Vračina vas intervina? Vai vēl kāds vēlētos izteikties? Lūdzu. Siento ser reiteratīvo. Es atvainojos, es atkārtošos, bet uh, Oriel Freksas kunga teiktais un Eiropas padomes pārstāvi teiktais tomēr man liek runāt. Jā, es piekritīšu Oriolam, ka ir vietas un ir nepieciešams un slavējams tās atbalstīt, atkopt, bet ir jāpatur prātā arī, ka e, tiek atkopts un saglabāts konkrēts elements kultūra. Tur varbūt runa par pīli vai uh, muižu vai ko tam līdzīgu. Mēs atgūstam tieši šo elementu un bija salīdzināms ar medicīnu. Ir jāveic diagnostika, bet atgūt ainavu nav tas pats, kas atvesaļot pacientu, jo atjaunot ainavu ir krietni sarežģītāk, kā piemēram pieminekli, jo tur ir jāpiesaista arī citi jautājumi klāt. Un Plašāk nerunājot, bet pavisam īsi rezumējot, ir ļoti svarīgi atjaunot jebkuru pieminekli, bet svarīgākais ir atgūt cilvēkus. Mēs nevaram runāt par ainavas atjaunošanu, ja mēs nerespektēsim tradicionālos darbus, tradīcijas, kas ir palīdzējuši mm, saglabāt pieminekļus un arī ainavu, kur cilvēks ir eh, galvenais eh, varonis šajā ainā. Lielas paldies! Jūs būsiet pēdējais no Grieķijas runātājs. Paldies par doto vārdu! Vēlējos atgriezties pie ainavas saglabāšanas un izcelšanas jautājumu un arī Natūra 2000, kas ļāva aizsargāt eh, virkni jomu, un tur ir arī būtiskas likmes arī ar energo pārseju. Es esmu no Šarantas Maritima. Tātad liela daļa no mana rajona ir Natūra 2000, tur katru dienu ir attīstības e, projekti vēja e, parkiem un arī saules batereju e, projektu attīstībai un ainavu aizsardzības pārstāvji Eh, nevēlas šos projektus. Viņiem ir grūti saprast, ka mēs vēlamies aizsargāt ainavu savu skaistumu dēļ un arī dažā, sugu dažādību dēļ, un tajā pašā laikā tiek atļauti projekti, kur ir pretrunā ar šīm vietām. Un eh, nav tādus mm, arī pietiekami stimulējošu līdzekļu. Es domāju, kaut ko Eiropas līmenī vajadzētu izveidot kādu satvaru, jo energo pārēja un eh, nepieciešamība to darīt ātri nu, dalību valstīs bieži vien e, nu, nostāda tās grūtā situācijā, un tad tiek darīts e, tād, tādas paviršas lietas. E, Aspēldīgi zemplē. Lielas paldies! Diemžēl mums ir daudz tādu piemēru, piemēram, Rumānijā ar Eiropas fondiem tika restaurēts kāds cietoks no 14. 14. gadsimta, bet 10 metrus tālāk bija kāds tāda cita Eiropas investīcija. Bet tā. Tas drīzāk, tā drīzāk bija tāda vieta, kur tika izmesti groži, groži izgāstuvi. Un tā tad nav, piemēram, saskaņotības starp dažādiem projektiem. Uh, Tagad es gribētu izdarīt dažus secinājumus. Tomēr esmu pamanījis, ka mana asistenta visu ir pierakstījusi. Mēs esam visus sagatavojuši, un es domāju, ka šodien pēc šovakar sagatavosim eh, visu secinājumus rītdienai. Atzīstos, ka es ļoti labprāt būtu gribējis no šīs tikšanās kaut ko konkrētu. Jūs zināt, ka šis gads, šogad mēs svinam Eiropas kultūras mantojuma gadu, un tāpēc es vairāk būtu bijis interesēts saņemt tādu atgrieznisko skaidru atsauksmes par šo gadu par to, kādi bija šī izaicinājuma parlamentam, padomē, komisijai. Tas ir izaicinājums, ko tālāk nodod jums, un es pateicos mūsu juridiskiem ekspertiem par paustiem viedokļiem. Uh, tas bija tiešām ļoti svarīgi saprast, kā, kult, kāda ir kultūras vieta nacionālā kompetencē, bet kā arī Eiropas Savienībai ir atbalstoša loma, ka mēs varam parādīt labāku praksi, tomēr mēs nevaram nevienu piespiest iesaistīties projektos. Man būtu interesējis, cik tālu jūs esat izmantojuši Eiropas kultūras mantojumu gadu kā pozitīvu iespēju, kā jūs to savā valstī esat uztvēruši. Vai jūs to esat redzējuši kā atbildu uz jūsu jautājumiem? Mēs esam apceļojuši vairākas dalībvalsts, un vairākās vietās mēs redzējām labus risinājumus, kur bija paveikts īsts reformas, pateicoties Eiropas um, kultūras mantojuma gadam. Jūs esat sniegojuši vērtīgu ieguldījumu jūs esat pamanījuši tiešām īstas problēmas, kuras jāņem vērā, un es zinu, ka jums visiem ir taisnība. Es pa šo laiku esmu jau palicis vecs, es jau ļoti ilgi strādāju šajā jomā, es esmu strādājis savā profesijā tikai kultūras jomā, Rumānijā, un es zinu, ka kultūrai dažādas nianses, es esmu piedzīvojis dažādus politiskos laikus, un tāpēc es varu kultūru redzēt no dažādām perspektīvām. Es esmu piedzīvojis arī kultūras komunisma variantu, un tagad pēc 1990. gada es arī esmu varējis novērot kultūras kapitalistisko versiju. Bet arī pirms tam, un tagad arī es kā profesionāls šajā jomā esmu buvis sajūtu, ka kultūra politiķiem ir tā, tāds kā ziets, ka izrotājums, ko, kas tiek izmantots, lai mēs labi izskatāmies uz ārpusi, uh, Bet tad, kad runa ir par budžetu, kad runa ir par naudas sadalīšanu, tad kultūrai vienmēr tiek atlicināts tas mazā, tā mazākā daļa, un tas, protams, nenoved pie laba rezultāta. Ir daudz valsts Eiropas Savienībā ar dažādām politiskajām sistēmām, un tās eh, tāpēc ir attiecināmas uz daudzām valstīm. Mēs vēl neesam sapratuši, cik liela ir kultūras vērtība un vēstures vērtība kopumā. Ja jūs, Nacionālā parlamentu locekļi, sevi varētu uzskatīt par šīs jomas vēstniekiem, tad mēs varētu būt kā e, tāds spiediena faktors, tas, tas būtu ļoti noderīgi Eiropas kultūras mantojumam. Kultūra ir arvien lielāka nozīme, ir ļoti arvien lielāka nepieciešamība integrēt kultūru mūsu ikdienā. Šī joma ir saistīta ar daudzām citām tēmām un uh, vairākām Eiropas komisijas ģenerāldirektorātiem ir vairāki ģenerāldirektorāti, kuriem ir jāiestājas Eiropas komisijā, lai atbalstītu kultūras mantojumu, un ir daudz saiknes starp jomām, kā jau sacīja šī ir ļoti moderna kultūras pieeja. Lūdzu, ņemiet to vērā. Katru reizi, kad mēs runājam par kultūru, lūdzu, esiet mūsu labo nolūku vēstnieki jūsu dalībvalstīs. Rudenī Rumānijā mēs sakām skaita cāļus. Rudenī mēs parasti pamanām, cik daudz esam paveikuši. Ir svarīgi, lai jūs vairāk liktu dzirdēt savu balsi. Ir svarīgi, lai jūs vairāk gūtu zināšanas par um, jūsu uh, valsts budžeta līniju. Bieži vien lauksaimniecībai tik novirzīt daudz vairāk līdzekļu nekā kultūrai. Mēs esam ierosinājuši tagad modernu pieeju, un rīt secinājumos mēs arī uz tiem atsauksimies tātad uz šo jauno pieeju. Paldies jums visiem, it īpaši par to, ka jūs man palīdzējāt. Uh, neizmantot šo diktatūras auru. Es tikai vienu reizi pašā noslēgumā um, uzsitīšu ar šo, ar šo āmuru, bet beigas vēl nav pienākušas. Mums vēl dažas minūtes ir mūsu rīcībā, mums vēl būs iespēja fotografēties, Mums būs arī 5-10 minūtes laika paspiest roku, ne tikai simboliski, bet arī konkrēti. Nu, mūsu sarunas ir beigušās un āmurs tiek piesists. Paldies!